Sveicu jūs cilvēktiesību apakškomitejas sēdē. Pirmkārt, es gribētu paskatīties uz iepriekšējās sēdes protokolu. Divdesmit septītā oktobra sēdes protokols ir izdalīts, vai mēs to varam pieņemt? Labi, tad tas ir pieņemts. Tagad mēs varam pāriet pie trešā punkta nedaudz īsākā veidā, kā pagājušreiz, eh, gribētu jums sniegt eh, nedaudz informācijas par lietām, kas ir notikušas kopš pēdējās sēdes. Pirmkārt, Saharova balva. Balvas pasniegšana notiks 16. decembrī uh, Strasbūrā, un uh, es saņēmu ielūgumu doties uz Maskavu īsi pirms tam. Uh, ārpus konferenci. Un, uh, ir, uh, tas ir Saharau fonds, kas organizē konferenci par Andreju Saharau mantojumu. Tā notiks 14. decembrī, un 14. decembris uh, šogad ir 20. gada diena kopš Andreja Saharau nāvis. Uh, Un uh, tas būs uh, labs veids, kā uh, tikties ar mūsu draugiem Strasbūrā uzreiz pēc Maskavas konferences. Tātad gribētu jūs informēt arī par to, ka pagājuši pirmdien es tikos ar 27 dalību valstu, Eiropas Savienības dalību valstu vēstniekiem uh, un Juans Fernando eh, Lopes Aguilar, kas ir Libe komitejas priekšādātājs, arī bija klāt, un eh, jūs zināt, ka viņi arī eh, skata cilvēktiesību jautājumus. Šajā apakškomitejā mēs galvenokārt runājam par uh, cilvēktiesībām ārējās lietās un uh, Lība komiteja tad vairāk par iekšlietām. Un mums bija ļoti labas uh, diskusijas. Uh, un uh, padomas pārstāv gribēja uzklausīt mūsu viedokli attiecībā uz uh, Eiropas Savienības pievienošanos cilvēktiesību konvencijai. Un es domāju, ka tas uh, radīs mums uh, daudz darba šoziem. Mērķis ir tāds, lai AFCO konstitucionālā lietu komiteja izstrādātu savu iniciatīvas ziņojumu par Eiropas Savienības pievienošanos cilvēktiesību konvencijai. Un uh, mēs, protams, skatīsim šos jautājumus, mums būs zināma loma šajā procesā, un mēs tad vismaz varēsim sniegt kaut kādu savu atzinumu par to. Un, protams, eh, stāsies spēkā Lisabonas līgums, tas notiks rīt, un tam būs zināma ietekme. Līdz ar to mēs varēsim pievienoties cilvēktiesību konvencijai, un es esmu pārliecināta, ka mūsu mazbērni neprasīs, kad stājās spēkā Lisabons līgums un ka, kur mēs tad bijām, bet uh, es katrā ziņā būšu Nīderlandē seminārā. Vēl viena lieta. Baronesa Eštona būs jaunā komisijas vicepriekšsēdētāja, viņa būs arī augstā pārstāve. Esmu diezgan iepriecināta par viņas nominēšanu. Man šķiet, ka viņai cilvēktiesību jautājumi ir ļoti tuvi, un mums būs iespēja trešdien ar viņu diskutēt, trešdien no rīta, kad viņa ieradīsies ārlietu komitejā, un tur būs viedokļa apmaiņa ar viņu. Būs interesanti dzirdēt, ko viņa domā par cilvēktiesību jautājumu iekļaušanu citās eh, jomās, piemēram, ārlietās. Tagad par steidzamības jautājumiem. Strasbūrā pagājušajā nedēļā bija trīs rezolūcijas Nikaragva, Laos un Vietnama un Ķīna. Tie bija trīs temati. Tātad varbūt jūs pamanījāt, ka parlaments nav vienots savā viedoklī par Nikaragvu vai Ķīnu. Mēs esam politiska institūcija un līdz ar to būs jāturpina diskusijas par šo jautājumu, lai panāktu harmoniskāku pozīciju. Par šīm rezolūcijām, kas tika pieņemtas ceturtdien pēcpusdienā, Lisabonas uh, līgums arī šīs jomas ietekmēs, un uh, ir cilvēki, kuri sniegs paziņojumus, un uh, es ceru, ka būs augsta līmeņa pārstāvi tur. Gribētu tikai atgādināt, ka uh, es lūdzu, lai būtu nedaudz agrāk šīs debatas par steidzamiem jautājumiem. Tas eh, varētu palīdzēt mums saskaņot darbu ar padomi un komisiju. Obils kungs ir šeit, un viņš eh, nedaudz stāstīs par savu dalību AFET delegācijā, kad viņi devās uz Madridi oktobra beigās, kā jūs zināt, nākamā prezidējošā valsts padomē būs Spānija, un tāpēc būs interesanti uzklausīt, eh, kādā vērtē Spānijas prezidentūra ir cilvēktiesības. Un es ceru, ka mēs varēsim uzklausīt arī Havita kungu vai Andrikienas kundzi, kuri arī piedalījās eh, ANO ģenerālajā asamblējā pirms dažām nedēļām. Mēs varētu diskutēt par uh, šo jautājumu arī saistībā ar Zviedrijas prezidentūru. Šis punkts ir mūsu darba kārtībā, un tas būs atkarīgs no tā, ko domā Hovid kungs un Andri Kiems kundze. Tātad tie bija priekšādādāja paziņojumi, un tagad varam pāriet pie ceturtā punkta, kas ir viedokļu apmaiņa ar Zviedrijas prezidentūru. Es personīgi tiešām ļoti labprāt sadarbojos ar Zviedrijas prezidentūru. Viņi ļoti labi pārzina cilvēktiesību jautājumus, un uh, man ir prieks, ka Hameršauds kundze priekšsādātāja Kohom uh, komitejā ir uh, ļoti cieši sadarbojusies ar mūsu cilvēktiesību apakškomiteju. Vienkārši informācijai gribu pateikt, ka Spānijas prezidentūras pārstāvis Kohom Fernando Horedja kungs nevar būt šodien klāt. Viņš ir no Spānijas pastāvīgās pārstāvniecības un viņš skatīs Spānijas prezidentūras laikā cilvēktiesību jautājumus, bet eh, viņš patiesībā ir šeit klāt. Tātad šodien mēs varēsim ar viņu runāt un jaunais Kohom priekšsēdētājs ir ielūgts uz 14. Eh, janvāra uh, mūsu sēdi, un tad mēs varēsim ar viņiem diskutēt. Natālija Alonso ir uh, ieradusies, viņa pārstāv Amnesty, Amnesty International Brīseles biroju Zviedrijas prezidentūras sākumā mēs saņemām pārskatu par viņu ļoti ambiciozo cilvēktiesību programmu. Viņi gribēja, lai Eiropas Savienība aktīvāk darbojas šajā jomā globālā līmenī, un um, bija arī dažādas vadlīnijas un uh, dialogs Zviedrija uzņēmās dažādas iniciatīvas, lai atbalstītu demokrātiju un uh, padarītu Eiropas Savienību redzamāku cilvēktiesību jomā pasaulē. Un prezentējot savus mērķus, uh, Zviedrijas prezidentūra teica, ka viņi uh, gribētu efektīvāk izmantot jau pastāvošos instrumentus un viņi vēlētos panākt cilvēktiesību integrēšanu citās jomās. Tagad došu vārdu Hameršaudas kundzei, lai viņi varētu mums sniegt pārskatu par to, kā cilvēktiesību programma ir ieviesta Zviedrijas prezidentūras laikā. Un mēs uzklausīsim arī informāciju par rezolūciju. kas tika pieņemta 16. un 17. Uh, datumā padomē. Kameršauts kundze, lūdzu jums vārds un, un prieks man redzēt mū, jūs mūsu komitejā. Uh, <clears throat> Priekšsādātāji, godātie deputāti, uh, man šodien ir uh, liels uh, prieks um, šās apakškomitejas uh, sēdē iepazīstināt ar darbu, kur Zviedrijas prezidentūras laikā ir paveikusi darba grupa par cilvēktiesībām. Varbūt ir simboliski, ka es šeit esmu 30. novembrī, lai ziņotu par uh, mūsu prezidentūras darbu, jo jūs teicāt, uh, priekšsādētājs kundze, ka Lisabonas līgums sāks stāsies spēkā un Eiropas Savienības vēsturē sāksies jauns posms. Uh, Raugoties no cilvēktiesību perspektīvas, es esmu pārliecināta, ka jaunais institucionālais ietvers mums ļaus vēl vairāk stiprināt es centienus. Bet šodien mans galvenais uzdevums ir jūs informēt par galvenajiem darbiem, kuru mēs esam paveikuši Zviedrijas prezidentūras laikā. Šis darbs jau nav paveikts, un turpmākajos prezidentūras mēnešos vēl mums ir daudz darāmā priekšā. Es ļoti uh, gaidu diskusiju, kuru mēs uh, šodien varēsim uzsākt ar um, deputātiem. Un um, tajā mēs iesaistīsimies kopā ar mūsu kolēģiem no komisijas un padomes sekretariāta. Kad es uh, iepazīstināju jūs ar Zviedrijas prezidentūras programmu, tad uh, man jāsaka, ka mūsu ambīcijas atspoguļoja Eiropas Savienības pieaugošo likumdošanas aktu kopumu, attiecībā uz cilvēktiesībām. Mūsu pēdējo mēnešu pieredze rāda, ka Eiropas Savienības lomas palo, palielināšana ir um, saistīta ar padomes, komisijas un Eiropas parlamenta pūliņiem, kas visi ir nepieciešami, lai sasniegtu rezultātus. Pēdējo mēnešu laikā mēs dažādos līmeņos esam apmainījušies viedokļiem ar Eiropas parlamentu, uh, un par eh, cilvēktiesībām un demokrātijas jautājumiem. Es esmu priecīgi, ka mēs varējām izmantot dažādas formātas, formālus, neformālus, publiskus, eh, konfidenciālus, un eh, tas noteikti ir veicinājis mūsu pūliņus padarīt Eiropas Savienību redzamāku, kā aktīvu cilvēktiesību aizstāvi. Iepriekšējo mēnešu laikā mēs galveno uzmanību pievērsām vairākām problēmām, kas ir svarīgas gan Eiropas parlamentam, gan padomē. Vispirms es gribēju pieminēt situāciju ar cilvēktiesību aizstāvjiem. Kā prezidentūra mēs koncentrējamies uz Eiropas Savienības vadlīniju konkrētu ieviešanu gan galvaspilsētu līmenī, gan uh, ar Eiropas uh, Savienības misiju starpniecību. Mēs esam rīkojušies atsevišķos gadījumos, uzturējuši kontaktus ar cilvēktiesību aizstāvjiem un sadarbojušies ar um, nevalstiskajām organizācijām. Tomēr darba vēl ir daudz. Tāpat kā Eiropas parlaments prezidentūra ir ļoti cieši uzmanību pievērsusi notikuma attīstībai ar cilvēktiesību aizstāvjiem uh, Krievijā, un mēs apsveicam parlamentu ar lēmumu piešķirt šī gada Sakaro balvu uh, cilvēktiesību aizstāvjiem Krievijā. Mēs esam publiski izteikušies arī par cilvēktiesību situāciju tādās valstīs kā Irāna, Ķīna, Irāka, Kolumbija, Kazahstāna, Zimbabve, Šrilanka un Kuba. Uh, Prezidentūras laikā mēs esam mēģinājuši pastiprināt savas aktivitātes atbildot uz um, ap, ap, um, atjaunotajām vadlīnijām tādi, kā sieviešu tiesībā aizstāvi situācija ir lesbiešu, geju, biseksuāļu un uh, um, transpersonu organ, uh, organizācijām. Uh, Otrakārt, eh, mēs esam eh, atbalstījuši demokrātiju. 17. novembrī padomu pieņēma secinājums par to, kā Eiropas Savienībai būtu jāpastiprina savi centieni eh, demokrātijas atbalstā, ņemot vērā KDP un um, attīstības sadarbību. Šeit uh, mēs redzam spēcīgu politisku vēstījumu, un mēs ceram, ka mūsu darba uh, mūsu rīcības programma Eiropas Savienībai ļaus labāk izmantot tās daudzās iespējas. Eiropas parlaments 22. oktobrī šajā jautājumā pieņēma rezolūciju un apsveica šo pūliņu atbalstu, kā arī uzsvēra parlamenta būtisko lomu uh, demokrātijas atbalstam. Uh, Treškārt, mēs uh, esam pievērsušies cilvēktiesībām un um, cilvēkiem ar ierobežotām vajadzībām. Pēc vairāku gadu darba mēs varam lepoties, ka padome 28. novembrī piekrit Eiropas uh, kopienu secinājumiem par uh, ANO konvenciju par uh, cilvēku ar ierobežotu mobilitāti tiesībām. Un uh, es uh, zinu, ka Eiropas parlaments to aicināja darīt. Vēl svarīgs jautājums ir saistības starp biznesu un cilvēktiesībām. 10. un 11. novembrī prezidentūra rīkoja konferenci Protect Respect Remedy un mēģināja pastiprināt ietvaru, ietvaru kādā darbojas ANO speciālais ziņotājs Ragī kungs. Mm, Zviedrijas prezidentūras mērķis bija uzturēt Eiropas Savienības pozīciju kā aktīvu globālu spēlētāju šajā jomā. Kā jau deputāti zina, mēs a, uh, esam vēlējušies padarīt Eiropas centienus redzamākus. Prezidentūra tāpēc ir priecīgi paziņot, ka a, uh, mēs a, uh, veiksim papildus pasākums, lai nodrošinātu Eiropas politikas redzamību cilvēktiesību jomā. Uh, izmantojot uh, lieliskos priekšlikumus, um, ku, kurus snieg, snieg, sniegusi kopienas padome un komisija. Šeit kā piemērs var minēt um, sistemātiskas publikācijas dažādos fórumos. Pirms Zviedrijas prezidentūras Eiropas Savienība uh, būs uh, pirms Zviedrijas prezidentūras beigām Eiropas Savienība būs pabeigusi 17 uh, dialogus un konsultācijas par cilvēktiesībām Kohom darbības ietveros. Uh, šīs valstis ir Krievija, Ķīna, Kanāda, Japāna, Savienotās valstis, Grūzija, Kirgistāna, Taģikistāna, Kazahstāna, Argentīna, Brazīlija, Čīle, Kolumbija, Meksika, kandidātu valstis un Āfrikas Savienība. Uh, Mēs esam lepni, ka mēs rīkosim pirmo sanāksmi ar Armēniju 8. un 9. decembrī, un es gribētu pieminēt, ka oktobrī padome izlēma uzsākt dialogu, jaunu dialogu ar Indonēziju, kurš tika aizsākts Zviedrijas un Indonēzijas ārlietu ministra tikšanās laikā novembrī padome joprojām ir um, uzsvērs cilvēktiesības politiskajā līmenī, ieskaitot arī samitos uh, ar Krieviju un Ķīnu. Šie dialogi un konsultācijas paliek joprojām viena no Eiropas Savienības cilvēktiesību politikas būtiskākajām daļām. Mūsu mērķis sasniegt uh, rezultātus, un šajā kontekstā mēs esam sākuši izvērtēt uh, ES un Ķīnas dialogu, kur es minēju iepriekšējā brīfingā. Mēs um, uh, informēsim uh, šo cilvēktiesību apakškomiteju par progresu izvērtēšanas darbām. Papildus dialogiem un konsultācijām, ko veids Kohom, ir um, izskatīt, ir rīkots vairākas sanāksmes um, par cilvēktiesību jautājumiem ar trešajām valstīm, kuras notikušas citos formātos, ieskaitot uh, Kotonu līgumu 8. pantu. Viens no šiem um, piemēriem ir um, līgums ar Zimbabvi. Uh, kura cilvēktiesības būs centrāls jautājums. Citas e, cilvēktiesību diskusijas notikušas ar dienvidu kaimiņiem Eiropas kaimiņu attiecību, kontekst, kaimiņu attiecību politikas kontekstā, ieskaitot ar Izraēlu, Palestīnu, Maroku un Ēģipti. Cilvēktiesību pamatnostādņu ieviešana Eiropa, Eiropa padara par vienu no galvenajiem spēlētājiem cilvēktiesību politikām. Kopš prezidentūras sākuma mēs esam spēcīgi reaģējuši uz daudziem notikumiem. Un mēs uh, esam aicinājuši tās valstis, kuras vēl nav atcēlušas nāves sodu, to izdarīt. Mēs esam reaģējuši arī uz nāves sodiem dažādās Eiropas valstīs, kur tie joprojām vēl tiek uh, izpildīti. Uh, kopā ar Eiropas padomi mēs 10. oktobrī rīkojām Eiropas dienu pret nāves sodu. Pēc divām nedēļām mēs uh, svinēsim arī starptautiskās konvencijas par civilajām po politiskajām tiesībām 15. gada dienu. Mēs uh, esam turpinājuši darbu, lai apkarot spīdzināšanu, reaģējot uz atsevišķiem gadījumiem un turpinot uh, Um, veicināt pievienošanos um, opcionālajiem um, protokolam uh, konvencijai pret uh, spīdzināšanu. Mēs esam um, um, intensificējuši bi uh, bilaterālas darbības, ieskaitot, um, ievērojot um, ANO līguma organizāciju rekomendācijas. Uh, Prezidentūra ir uzsākusi arī darbības, lai aizstāvētu bērnu tiesības. Bērnu tiesības. Kas notika? Eh, Kohoma tiksies arī decembrī ar um, ANO speciālo pārstāvi bērnu tiesību jautājumos uh, Marta Santas Paisas kundzi. Ņemot vērā bērnu tiesības un um, to, ka bērni iesaistās, eh, tiek iesaistīti bruņotos konfliktos. Padome ir identificējusi vairākus um, darbības virzienus, uh, kuros mēs, um, pie kuriem mēs strādāsim. Ieskaitot uh, augstas, augsta līmeņa konferences rīkošanu par bērnu tiesību jautājumiem Stokholmā novembrī. Uh, Vēstniecība, Eiropas Savienības dalībvalstu vēstniecības trešajās valstīs ir veikušas arī uh, citus pasākums. Jaunākās Eiropas Savienības cilvēktiesību vadlīnijas, protams, um, tika pieņemtas pagājušajā gadā Francijas prezidentūras laikā, un tā, tās attiecās arī uz vardarbību un diskrimināciju pret sievietēm un meitenēm. Uh, Mēs eh, līdz šim esam saņēmuši cilvēktiesību ziņojumus par šo vadlīniju ieviešanu no vairāk nekā 80 valstīm un sakojam, strādājam pie konkrētām darbībām nākotnē. Diskriminācijas pret sievietēm novēršanas komiteja, komitejas gada diena ir devusi mums iespēju runāt par šiem jautājumiem, un to mēs darām dialogā ar trešajām valstīm, ieskaitot Āfrikas Savienību prezidentūra ir mēģinājusi saistīt um, Eiropas uh, starptautisko cilvēktiesību likumdošanu un cilvēktiesības uh, koordinējot darbības vairākās valstīs uh, un aicinot uh, ievērot cilvēktiesību vadlīnijas. Šeit uh, Briselē tika organizēts uh, seminārs, lai svinētu uh, Ženēvas konvencijas 60. gada dienu. Mēs esam panākuši labu progresu, lai integrētu cilvēktiesību, starptautisko cilvēktiesību likumdošanu cilvēktiesību dialogā. Mēs um, esam mēģinājuši veidot konsekventas Eiropas daudzpusējos pūliņus, uh, atzīstot sa saikni starp Eiropas darbībām ANO, ECO un Eiropas padomē. Mēs esam, uh, mūsu personīgā pārstāve Kjonka ir apmeklējusi Strasbūru un Vīnu lai izpē, izpētītu, kā mēs uh, varētu labāk šos fórumus izmantot, lai mm, popularizētu Eiropas cilvēktiesību programmu. Kas attiecās uz ēdap, mēs esam strādājuši, lai stiprinātu cilvēktiesību, dzimuma, līdztiesības un starptautiskās cilvēktiesību likumdošanas analīzi un plānotu sit un situācijas analīzi, piemēram, Grūzijā. Piemēram, prezidentūra organizēja semināru, lai uzlabotu EDAP treniņu satura dzimumtiesību jautājumos, dzimumu līdztiesības jautājumos. Mēs um, rudenī mēs esam uh, saņēmuši atsauksmes par ierobežojušiem pasākumiem attiecībā uz Uzbekistānu. Lai arī netika mm, šie pasākumi oktobrī pieņemti, padome uzsvēra, ka tā vēlas turpināt intensīvu dialogu ar Uzbekistānu, ņemot vērā cilvēktiesību jautājumus. Vēl papildus eh, svarīgs uzdevums šajām eh, sfērā ir vispārējās priekšrocību sistēmas process eh, attiecībā uz Šrilanku. Tad mēs runājam par nopietnu cilvēktiesību situāciju. Mēs esam turpinājuši iepriekšējos centienus no Eiropas Savienības puses aktīvi iesaistīties ar dažādām grupām reģionā. Uh, Mēs esam paplašinājuši mūsu sadarbības piedāvājumu, un es domāju, ka tam ir bijis arī rezultāti. Man bija prieks eh, diskutēt ar eh, šo apakškomiteju pirms dažām nedēļām par cilvēktiesību padomi. Šodien gribētu atgādināt, cik svarīga prezidentūrai ir šīs eh, cilvēktiesību padomas loma. Un tur ir runa par nopietnu situāciju, runa risināšanu un neatkarības aizsargāšanu. Kā jūs zināt, 2011. gadījumā ANO pārskatīs cilvēktiesību padomi un cieši konsultējoties ar nākamajām prezidentūrām, Zviedrijas prezidentūra ir uzsākus agrīnas sarunas ar partneriem, gaidot šo pārskatīšanu. Tagad runājot par ģenerālu asemblēju, gribētu minēt, ka šī te rudens sesija ir devusi daudz pozitīvas rezultātus Eiropas Savienībai. Visas četras rezolūcijas, ko piedāvāja Eiropas Savienība, tika pieņemtas. Uh, par bērnu tiesībām. Šī rezolācija, ko piedāvāja Eiropas Savienība un citas puses, bija ļoti būtiska. Protams, ka mēs esam priecīgi arī, ka valstu rezolūcijas, ko piedāvāja Eiropas Savienība par uh, Birmu, Mjānmu un uh, Koreju, uh, un arī par Irānu, ko piedāvāja Kanāda, un šogad nebija nekādas eh, pretestības, pretējas reakcijas pret šiem rezolūcijiem, tas arī ir pozitīvi. Un mēs esam uh, arī eh, priecīgi, ka Eiropas Savienības rezolūcija par jebkāda veida netolerants un uh, diskriminācijas uh, novēršanu šī rezolūcija tika pieņemta. Uh, ir ļoti būtiski, ka, protams, daudzas valstis, iekļaujot visas Eiropas Savienības dalība valstis, balsoja pret eh, rezolūciju par eh, reliģiju Cilvēktiesības eh, gejiem, lesbietiem un transseksuāliem joprojām ir būtisks jautājums. Eh, tur ir runa par seksuālo orientāciju, un mēs organizēsim īpašu pasākumu eh, cilvēktiesību dienā, kas ir 10. decembris. Tas notiks vienlaicīgi ar ģenerālo asamblēju. Kā jau deputāti zina, tad šīs, eh, šo cilvēku tiesības ir vairāk kārt uzsvērts mūsu paziņojumos. Mēs šos jautājumus ietveram cilvēktiesību dialogos un sastrādājamies ar šīm organizācijām, arī KDP ietvaros. Eiropas Savienība turpinās aktīvi iesaistīties eh, cīnoties pret rasismu un citveida uh, um, diskrimināciju. Mēs esam diezgan apmierināti ar starpvaldību darbu grupu. Um, un oktobrī bija starpvalstu darba grupa. Bet, nu, protams, šis darbs nav vienkārši, tur ir uh, dažādām pusēm dažādi viedokļi. Kad es runāju augustā ar šo apakškomiteju, es uh, Eh, uzsvēru, ka mēs pievērsīsim uzmanību eh, tam, ka jaunās tehnoloģijas tiek ierobežots, piemēram, internets, un netiek ņemts vērā pozitīvā ietekme, kāda ir šīm tehnoloģijām uz vārda brīvību. Mēs esam runājuši par šiem jautājumiem ar individuālām valstīm, mēs uh, organizējām ECO um, ietveros semināru, un uh, cilvēktiesība aspekti ir bijuši arī svarīgi Eh, Ēģiptē tikšanās eh, reizē, kas mums bija priekšsādātājs kundze, līdz ar to gribētu arī noslēgt savu kopsavilkumu par daļu darbu, ko esam veikuši kā prezidentūra pēdējo mēnešu laikā. Gribētu noslēgumā teikt, ka Mums bija gods redzēt jūs kā viesi Kohom sēdē novembrī un gribētu pateikties visai apakškomitejai par ļoti vērtīgo viedokļu apmaiņu, kas mums ir bijusi prezidentūras laikā. Un gribētu jums arī personīgi pateikties priekšsādātājs kundz par lielisko sadarbību jautājumos, kas mūsu abām pusēm ir svarīgi. Paldies! Paldies, Hameršalds kundze! Izskatās, ka šajā jaunajā situācijā, kad uh, ir uh, notikušas izmaiņas tajā, kā institūcijas sadarbojas, saistībā ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā, uh, Es domāju, ka tas būs ļoti vērtīgi, jo mēs varēsim skatīt cilvēktiesības tādā plašākā izpratnē, un es domāju, ka tas noteikti ir noderīgi. Gribētu dot vārdu Natālijai, kas ir eh, Amnesty International Briseles biroja vadītāja šeit Briselē, tātad lūdzu. Paldies priekšsādātājs kundze, un paldies par ielūgumu, ka var uzstāties šodien šeit. Es prezentēšu dažus komentārus no Amnesty International puses. Eh, un eh, tiešām tā ir, ka mums bija tiešām liels cerības Zviedrijas prezidentūras laikā, ka tur kaut kas tiks sasniegts. Mēs atzīstam, ka uzdevumi nebija vienkārši, eh, bet tie bija arī būtiski. Bija liela neskaidrība par institucionālām izmaiņām, vai būs Lisabona vai nē, finanšu krīze, klimata pārmaiņas, bet mēs uzskatām arī, ka šīs te pārmaiņu konteksts bija arī milzīga iespēja. Tā bija iespēja uh, noteikt, kāds ir Eiropas Savienības vērtības cilvēktiesību jomā, un tā bija milzīga iespēja to īstenot praksē, un tāpēc uh, mums ir uh, ieteikums Zviedrijas prezidentūrai, un uh, tā, uh, to nosaukums ir no vārdiem pie darbiem. Jāsaka, ka uh, ikdienas darbā Zviedrijas prezidentūra ir strādājusi labi. Tā ir turpinājusi Eiropas Savienības vadlīniju uh, darbu par cilvēktiesību aizstāvjiem. Un gribu norādīt, ka bija viena joma, kurā Zviedrijas prezidentūra ir panākusi uh, lielisks rezultāts, un tā ir caurskatāmība un informācijas pieejamība. Tiek publicētas visu sēžu darba kārtības iepriekš, gandrīz visu sēžu darba kārtības ir bijuši daudz eh, konsultācijas ar uh, sabiedrību, un uh, tiek publicēts arī, kas ko dara. Mēs to ļo, vērtējam ļoti pozitīvi, un uh, mēs uzskatām, ka uh, Uh, pirmais solis atvērtības veicināšanā ir pie informācijai. Bet es gribētu norādīt, ka mēs gaidījām vairāk. Mēs uh, cerējām, ka tiks paaugstināta standarta trijās jomās - cilvēktiesība iekļaušana citās jomās, tātad Eiropas Savienības politikās, uh, saskaņotības Eiropas politika jomā un iesaists jautājums. Gribētu nedaudz parunāt par katru no šīm jomām. Mēs gaidījām, ka tiks pieliktas godīgas pūles, lai tiešām iestrādātu cilvēktiesības Eiropas Savienības politikās. Un gribēšu minēt, gribētu minēt arī dažus piemērus. Protams, cilvēktiesību dialogi ir paplašināti, mēs dzirdējām par šādiem 17 dialogiem, bet eh, ir bijusi problēma ka, ar to, ka cilvēktiesības tiek apspriest tikai šādos līmeņos un ne augstākā līmenī. Un šo, šādu problēmu mēs redzējām par Indiju un ar Indiju un Brazīliju, kur a, samitā cilvēktiesības netiek pieminēts. Un ar Ķīnu a, arī tās netiek pieminētas šajā līmenī. Par Krieviju mēs sapratām, ka a, prezidentūras eh, runā tas tika pausts, bet tas neiekļāvās oficiālās dokumentos. Tātad mēs redzam progresu, bet ir jādara vēl vairāk. Ir eh, bijuši pozitīvi soļi uzņēmē darbības un cilvēktiesību jomā, un mēs augstu vērtējam eh, Zviedrijas un Spānijas prezidentūras kopējo paziņojumu Un mēs tiešām sagaidām, ka padomu secinājumos decembrī tiks iekļauti daži svarīgi jautājumi, piemēram, balsts pienākums aizstāvēt cilvēktiesības un uzņēmumu pienākums tās aizstāvēt. Un šeit mēs redzam atšķirības starp politisko grību un uh, Eiropas politiku. Protams, ka tas ir iekšējs jautājums, bet šeit ir runa arī par diskriminācijas likumdošanu. Uh, Tātad eh, eh, Zviedrijas prezidentūra kritizēja Lietuvas likumprojektu par eh, cilvēktiesību jautājumiem, bet to mēs atbalstām pozitīvi, bet tas netika teikts augstākā līmenī, nebija šādas te politiskās līderības. Ir zināms progress iestrādājot eh, cilvēktiesības eh, politikās, piemēram, patvērumu meklētāju un imigrācijas jomā, tas ir iekļauts Stokholmas programmā. Tad runājot par šo te otro punktu, ko sākumā uzsvēru, tātad par Eiropas Savienības politikas saskaņotību. Kad uh, Eiropas Savienība apsprieda um, ieroču embargo pret Uzbekistānu. Tātad, vēl viens piemērs. Runājot par spīdzināšanu, jā, mēs atzīstam, ka uh, prezidentūra ir daudz darījusi, ir uh, veicinājuši šo uh, protokolu, bet eh, spīdz, par spīdzināšanu būtu jārunā tā saskaņoti, gan iekšējā, gan ārējā aspektā. Mēs esam redzējuši progresu par uh, gadījumiem, kad ir izmantot spīdzināšana dalība valstīs, piemēram, policijas spēkos. Pozitīvs darba piemērs bija konsens par demokrātiju, tātad eh, šīs te debates uh, tur bija labi redzams, kā uh, cilvēktiesība instrumenti ietekmē pilsonību un uh, noslēgumā. Mm, tātad mēs varam secināt, ka mums nav vajadzīgas vairāk instrumentu, mums ir vienkārši labāk jāizmanto jau esošie instrumenti. Par austrumu partnerību. Tur mēs redzam, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas iesaistās uh, Uh, un tas ļauj cilvēktiesības uzsvērt kā svarīgu jautājumu, bet mums vēl jāredz oficiāli dokumenti, kas to atspoguļotu. Par šo te trešo jomu, ko minēju, par iesaisti. Un gribētu teikt, ka konsultācijas vien nav pietiekams, tā nav tī, pilnīgi iesaist, ir jābūt pilnīgai divvirzienu viedokļu apmaiņai ar organizācijām, kam, piemēram, Amnesty International. Nu, tātad vai jādod, ne tikai jādod informācija, bet ir jābūt viedokļu apmaiņai. Tā ir jābūt tādai aktīvai sadarbībai, un piemērs, kur šāda te uh, Uh, sadarbība nav notikusi, ir par Ķīnas un Eiropas Savienības dialogu, kur pilsoniskās sabiedrības organizācijas uh, varēja uh, konsultēt, bet mēs nesaņēmām nekādu atbildi, tad nebija nekāda atgriezeniskā saite. Gribētu minēt arī dažus uh, tematus, ko esam redzējuši cilvēktiesību dialogos, ir tāda laba tendence, ka šis te cilvēktiesību dialogs kā instruments progresē, tas attīstās. Cilvēktiesību jomā Eiropas Savienība ir runājusi ar valstīm, ar kurām ir labas attiecības. Mēs uh, redzam, ka tur iznāk uh, arī laba sadarbība ar labiem rezultātiem uh, Gruzijā, Kazahstānā, Tadžikistānā, bet uh, pārāk maz progresa uh, ir uh, panākts ar tādām valstīm kā Uzbekistāna, Kirgistāna un Krievija cilvēktiesību jomā. Un mēs gribētu teikt, ka kā varētu rīkoties, būtu vienoties ar partneru valstīm, ka tiek pieņemts, ka neviens temats nav tabū, ka darbkārtībā jebkurā brīdī var iekļaut jebkādus jautājumus. Tas nozīmē, ka uh, netiek atstāt novārtā tādi sarežģīti jautājumi. Un tomēr mēs varam sadarboties ar trešajām valstīm. Vadlīnijās mēs atzīstam, ka ir panāts progress galvaspilsētu līmenī un arī citos līmeņos. Runājot par uh, spīdzināšanu, tur arī ir panākts progress starptautiskā līmenī. ļoti pozitīvi vērtējams uh, ANO līmenī panāktais, jo īpaši sagatavojoties ANO cilvēktiesību padomas pārskatīšanai. Noslēgumā gribētu vēl uzsvērt dažas lietas, raugoties uz gaidāmo Spānijas prezidentūru. Gribētu iedrošināt Spānijas prezidentūru uh, pārņemt eh, arī Zviedrijas eh, prezidentūras eh, mantojumu un šo te caurskatāmības praksi uh, turpināt īstenot un padarīt to daļu no uh, Eiropas Savienības standartiem, piemēram, informācijas publicēšanu un kā prezidentūra sadarbojas ar organizācijām, lai būtu ne tikai konsultācijas, bet būtu tāda īsta iesaiste. Runājot par vadlīnijām, protams, ka tur vēl ir eh, liels darbs darāms, ir jāatzīst, jātīst eh, kontrol, eh, kontaktpunkti uz vietas un tā tālāk. Mēs, protams, gribam aicināt arī Spānijas prezidentūru uh, uzsākt uh, iestājas procedūru cilvēktiesību konvencijā, tātad pievienošanās procedūru. Un vēl viens uh, aspekts par prezidentūras uh, līderības lomu. Dažkārt mēs esam piedzīvojuši, ka ir šī te attieksme, jā, mēs piekrītam tam, ko jūs sakāt, bet mēs esam prezidentūra, mēs nevaram uzspiest kaut kādu darba kārtību, bet uh, patiesībā prezidentūra var to darīt, var virzīt kaut kādus jautājumus. Tas nenozīmē, ka tā uzspiež savu darba kārtību. Un mēs tāpēc ceram, ka uh, Spānijas prezidentūra uzņemsies savu vadošo lomu. Paldies! Tā, paljon, Rovā Alonso. Liels paldies! Alonso kundze. Protams, ka mums ir labi instrumenti, bet tie netiek izmantoti pilnā apmērā. Tas ir tas, ko uzsvēra Hamaršaldes kundze kā svarīgu prezidentūras mērķi. Tagad es eh, gribētu dot vārdu kolēģim Objocam. Viņš ir, ziņu, eh, viņš ir referents par eh, cilvēktiesību gada ziņojumu un atbildīgs par to jau kopš Zviedrijas prezidentūras sākuma. Jūs varbūt izskatāties pārsteigts, bet varbūt jūs varat kaut ko pastāstīt par trešo sanāksmi, par pārēju no Zviedrijas uz Spānijas prezidentūru. Ko jūs sakat par šo priekšlikumu? Muchas gracias, presidenta. Paldies, eh, priekšsētājs kundze. Jā, protams, eh, katreiz, kad sākas eh, prezidentūras semestrs, tad ir, nu, tāda dubulta kustība. No vienas puses katra valdība vēlas un pilnīgi pamot, pamatoti atstāt savu iespaidu, un no otras puses arī tāda otra tendence ir. Uh, redzama. Proti uh, ir jānodrošina pēctecība. Ir jāturpina darīt to, ko ir darījusi iepriekšējā prezidentūra. Kā jau jūs teicāt, priekšsēdētājs kundze, Aštons kundzes uh, uh, kandidatūras apstiprināšana augstā pārstāvjamatam ir papildus institucionāls aspekts, kas nodrošinās šo pēcsacību, par kur tikko runāju. Pēdējās sanāksmes laikā es pozitīvi vērtēju Zviedrijas prezidentūras darbu un varu tieši tāpat apstiprināt manas teikto, ir ļoti nozīmīgs darbs, kas ir izdarīts, un Zviedrijas prezidentūras darbs uh, atļauj nopietni pievērsties cilvēktiesību jautājumiem Eiropas Savienības politikā. Mums ir AFET komitejā bijusi tikšanās ar Spānijas valdības pārstāvjiem un runājot par cilvēktiesību jautājumu, Spānijas prezidentūra uh, solīja, ka turpinās uh, strādāt tādā izpratnē, kādā jau Zviedrijas uh, prezidentūra ir sākus strādāt un kas tagad tuvojas izskaņai. Kā jūs zinat, priekšsēdētājs kundze, šī sēde nebija īpaši vērsta uz cilvēktiesību jautājumiem, tā bija AFET komiteja Mēs tikāmies ar ārlietu ministru Moratīnos kungu, kā arī aizsardzības eh, ministru Kārmeku Čakonu un arī Eiropas Savienības eh, lietu ministru Diego Lopes Garrido kungu, kā arī eh, bija vesela rinda dažādu valdības pārstāvju. Es domāju, ka nu, nebūtu īpaši liederīgi šeit stāstīt par visu, kas bija darba kārtībā. Ja būtu vēl pusotra diena vairāk šai uh, sēdē, tad varbūt mēs būtu varējuši runāt par visām problēmām pasaulē. Bet, nu, īsā laikā tas nebija iespējams. Tagad par praktisko darbu. Mēs koncentrējam mūsu uh, uzmanību uz dažiem jautājumiem. Tagad tos uzskaitīšu, jo šie jautājumi ir cieši saistīti ar cilvēktiesībām. Es vienkārši tos nosaukšu. Un a, pavisam ātri komentēšu divas šīs tēmas, kas manā skatījumā ir steidzamas un nopietnas. Tā piemēram, runājām par gribu intensificēt uh, transatlantiskās attiecības jaunajā kontekstā, kāds veidosies pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, kā arī par jaunās Obamas administrācijas politiku un tās iespaidu. Runājām arī, ka Spānijas prezidentūras laikā varētu organizēt galotņu tikšanos ar ASV un papildus tam varētu mēģināt uh, veidot divas ikgadējas galotņu tikšanās, kā tas, uh, piemēram, notiek uh, sadarbībā ar Krieviju. Runājam arī par to, ka uh, šajā sēdēs uh, cilvēktiesību jautājumi vienmēr būs uh, darba kārtībā. Otrs uh, temats - Eiropas Savienības sadarbība ar Latīņu Amerikas valstīm. Es pieminēšu Kubu Par Kubu diskutējām. Un Spānijas valdības pārstāvi un arī Eiropas uh, parlamenta deputāti, kas uzstājās, varēja konstatēt, ka un cilvēktiesību jautājumu progress nav bijis uh, ievērams pēc uh, vadības maiņas uh, Kubā, ka tas, ko sagaidījām, tā arī neiestājās. Tagad par Afganistānu. Arī tā bija tēma. Bažas ir kopējas, jo situācija neuzlabojas. stratēģija, kas ir vērsta uz to, lai palielinātu civilās palīdzības apjomu, saskars ar pārtikas un veselības aizsardzības problēmām šajā valstī. Un varbūt, ka tā varētu dot savu ieguldījumu, lai attīstītu un uzlabotu to, kas ir um, darīts Afganistānē. Tātad mēs uh, virzamies uz priekšu, pateicoties uh, starptautiskam atbalstam. Es gribētu tagad uh, pievērst manu uzmanību diviem tematiem, kas, man liekas, ir tie interesantākie un kuriem būtu izskatītiem cilvēktiesību apakškomitejā. Spānijas prezidentūras laikā spērsim pirmos soļus uh, Uh, ārējās rīcības dienesta izveidā. Un tas ir ārkārtīgi būtiski. Manā skatījumā tā ir tā jaunākā tendence un ļoti nozīmīgs Lisabonas līguma aspekts. Rūpieties par to, lai politiskie, uh, teiksim, tādi vēstījumi cilvēka tiesību jomā tiktu skatīti ar tādu pašu intensitāti un nopietnību kā attīstības jautājumu un raudzīties, lai pirmā rīcība, kas, nu tā teikt, noteiks ārējās rīcības dienesta nākotni, tām jābūt prioritārām tēmām. Un uh, tas ir attiecāms arī uz mūsu, ap, mūsu apakškomitejas darbību. Un tagad noslēgumā vēl viens būtisks jautājums. Tas ir tāds konjunktūras nozīmīgs jautājums. Kādēļ tā? Tādēļ, ka vidusjūras rajonā redzam, ka ir problēmas ar cilvēktiesībām, ir riski, kas turpina eksistēt. Un varētu domāt, ka šie riski un šī, šīs problēmas Mm, nesaskar, nesaskars, teiksim, ar mūsu pašu valstīs. Tātad uh, divi uh, pēdējo gadu traģiskākie uh, notikumi Eiropā bija saistīti ar teroristiskiem uzbrukumiem. Piedzīvājām nepieredzētu vardarbību uh, Spānijā, piemēram. Kā arī, nu, praktiski tāda ikdienas uh, uh, parādība kuģu ierošanās Eiropas Savienības valstī, kuros ir bēgļi, un arī vidusjūras vidas stāvokļa pasliktināšanās. Tie ir divi ļoti nozīmīgi jautājumi. Eiropas Savienība ir izveidojusi jaunu politiku. Un tas ir aizsākts 1995. gadā. Toreiz tika likts uzsvars uz dialogu un cilvēktiesību ievērošanu, kas ir ļoti nozīmīgs. Eiropas uh, Savienības uh, eksperti un arī uh, parlamenta deputāti uh, kritizēja cilvēktiesību pārkāpums pēc eh, mm, vidusjūras uh, foruma izveidošanas. Mēs redzējām, ka situācija ir paradoxāla. No vienas puses ir mm, politikas ietekmes samazināšanās uh, starp Eiropas Savienību un Dienvidu un Austrumu vidusjūras valstu attiecībās, kur cilvēktiesību jautājuma attīstība un demokrātijas attīstība ir vēl nepietiekam attīstījusies un praktiski nu, tāda tikai funkcionālā līmenī eksistējoša. Un tā ir drīzāk uh, sadarbība, kas balstās uz uh, maziem projektiem, uz komerc apmaiņu. Un papildus uh, šai depolitizācijai notika vēl pretējs process līdz prezidentūra un institūcija veidošana, kā arī uh, politisku struktūru veidošana sadarbībai. Šī, uh, līdz, šī politika līdz ar to ir tāda m, daudz vairāk cietusi uh, konfliktā, to iespaido konflikts starp uh, Izraēlu un Arābu valstīm. Ārlietu ministri uh, Stambulā nevarēja vienoties uh, un nevarēja nosaukt ģenerāla sekretāra vārdu vidusjūras savienībai. Uh, Un nepārspīlējot, var teikt, ka šis process ir paralizēts. Vakar notika sēde, es nezinu, kāda bija tās rezultāti, tikās e, e, Ēģipts ārlietu ministrs un Uh, Francijas un Spānijas ārlietu ministra tikšanās notika Parīzē, un mērķis bija uh, atbloķēt šo situāciju. Domāju, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai mēs šajā apakškomitejā uh, cilvēktiesību uh, jautājumu dēļ, nevis ģeopolitisku apsvērumu dēļ pievērstos tam, lai novērstu šo uh, paralizēto situāciju, šo paralīzi attiecībās. Un tas ir jautājums, par ko ļoti plaši tika diskutēts Madridē un tiks diskutēts, un es domāju, ka mums vajadzētu arī pievērsties šim jautājumam. Paldies! Paldies, Objāl kungs! Es domāju, ka Lisabonas līguma ietekme uz apakškomitejas darbu ir kaut kas tāds, par ko mēs vēl ilgi turpināsim diskutēt. Būtu interesanti vēlāk arī uzklausīt Hameršeldas kundzi par to, kā kohom darbs mainīsies pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un varbūt kā Spānijas prezidentūra būs pēdējā prezidentūra, kas uh, vadīs kohom darbu. Uh, Varbūt jūs mums varētu atbildēt uz uh, šo jautājumu, kā tas viss izskatās. Tātad sarakstā ir Protaševiča kungs un Havita kungs varbūt arī varētu pastāstīt par uh, ANO ģenerālo asemblēju un to, kā tas ir saistīts ar tiem jautājumiem, kurus esam skatījuši Zviedrijas prezidentūras laikā. Potasēvičs kungs, lūdzu. The... Paldies, priekšstādātājs kundze, paldies par uh, šo īso iepazīstināšanu. Un es uh, gribu teikt, ka es biju ļoti apmierināts uh, ar Zviedrijas prezidentūras kopsavilkumu. Es gribētu teikt, ka es biju vēl priecīgāks dzirdot, ka prezidentūra vēlas, lai Eiropas Savienība būtu globāls spēlētājs cilvēktiesību jomā. Tomēr man ir jāsaka, ka, ka man ir arī dažas rūktas piezīmes attiecībā uz globālo pieeju. Iespējams, ka prezidentūra nav pa pamanījusi situāciju valstīs, kuras ir mūsu tuvākie kaimiņi, piemēram, Baltkrievija. Šī valsts pat netika pieminēta Zviedrijas prezidentūras kopsavilkumā. Tomēr, cik uh, būdams um, delegācijas attiecībām ar Baltkrieviju priekšsādātājs, uh, es esmu informēts par situāciju. Un um, pagājušā nedēļā man šeit bija tikšanās ar um, Aleksandru Milinkēviču, Saharova balvas ieguvēju un citiem cilvēktiesību aizstāvim no Baltkrievijas. Uh, Un uh, man ir jāsaka, ka joprojām daudzi cilvēki Baltkrievijā, līdz pat desmit cilvēkiem, ir apziņas uh, ieslodzītie, politiskās pārliecības ieslodzītiem. Un uh, saskaņā ar starptautiskās uh, žurnālistu federācijas jaunāko ziņojumu, kas iznāca mēneša sākumā, uh, tiek. Uh, š, Baltkrievijā tiek nodrošināta ļoti ierobežota pulcēšanās brīvība arī politiskajām partijām un cilvēktiesību aktīvistiem, piemēram, Baltkrievijas uh, Helsinku fondam, kuram pat ir bijušas grūtības tikt reģistrētam. Es šeit nemaz nerunāju par uh, darboties, par grūtībām darboties. Uh, Mani ļoti sarūktina tas, ka es Karpil, Kar, Karlam Biltam aizsūtīju vēstuli jau decembrī, aprakstot šīs situācijas, šo situāciju, un um, es nāsmu pat saņēmis atbildi. Mēs uh, gaidām, ka uh, tiks um, stāsies spēkā Lisabonas līgums, bet mēs pat nevaram saņemt atbildi no prezidentūras. Mums uh, nav vajadzīgi jauni līgumi, lai mēs uh, varētu šādi komunicēt. Es trīs mēnešus gaidu atbildus savu vēstuli, un es nezinu, vai par šiem jautājumiem sanāksmes laikā tika runāts vai netika, vai Zviedrija tas uztrauc vai neuztrauc. Es nezinu neko. Es dzirdu tikai klusēšanu, un ko lai es šeit saku? Uh, Es pat vēl vairāk gribētu iet tālāk un teikt, ka Baltkrievija ir uzaicināta piedalīties Austrum partnerības programmā. Šo programmu piedāvāja Zviedrijas prezidentūra. Un es uh, ceru, ka šis klusums, kas ir, ir valda saistībā ar Baltkrieviju, nenozīmē, ka mēs atbalstīsim tur Ķīnas demokrātijas modeli. Es nedomāju, ka Tāda bija to cilvēku vēlme, kas strādāja pie austrumu partnerības, un es nedomāju, ka viņi nevēlētos redzēt tur Ķīnas cilvēktiesību modeli. Tā ir tauta, kas ir eiropieši, tie ir mūsu kaimiņi, un viņi ir pelnījuši vismaz uh, nedaudz brīvības un demokrātisku apstākļu, kādus mēs varam baudīt šeit Eiropā. Paldies! Paldies, Patašēča kungs! Ir ļoti svarīgi, ka jūs kā Baltkrievijas, kā delegācijas attiecībām ar Baltkrievijas delegācijas priekšstādātājs varat uh, paust savu uh, viedokli, tikt sadzirdāts. Pagājušajā nedēļā mēs varējām runāt ar Aleksandru Milenkeviču, un es domāju, ka mums tas bija ļoti interesanti, jo mēs varējām nepastarpināti uzzināt, kādas varētu būt mūsu um, iespējas šeit rīkoties. Un tagad vārds Haita kungam. Paldies priekšsādātāji, man ir jāatvainojās, ka es nokavēju Zviedrijas um, prezidentūras kopsavilkumu. Tomēr uh, um, man uh, bija iespēja runāt ar Anģu Kīni. Un uh, uh es domāju, ka šeit ir paveikts ļoti labs, labs darbs. Uh, problēmas, kuras tika skatītas uh, ANO līmenī, pirmkārt bija tas, ka tiek uh, veikti konkrēti soļi, lai, uh, at, lai pārskatītu sistēmu, kā ANO skata sieviešu tiesību jautājums. Un uh, mēs zinām, ka Zviedrija šeit ir ļoti spēcīga Eiropas Savienībā, tomēr mēs pašlaik esam nonākuši situācijā, ka ANO ir radīti birokrātiski šķēršļi, kas uh, rada aiz, aizkavēšanās mēs vairāk varam darīt Eiropas līmenī, lai veicinātu sieviešu tiesības. Prezidentūra ziņoja par progresu šajos jautājumos. Iepriekšējo dienu laikā izskatījās, ka uh, speciāli īpašais pārstāvis un ģenerāls sekretariāts varētu būt Eiropas, pārstā, Eiropas kandidāts un saņemt Zviedrijas atbalstu. Tomēr no mūsu diskusijām Ņujorkā ir skaidrs, ka tiks dibināts jauna, jauna uzraudzības komiteja ANO līmenī, kas at, uh, atbildēs par sieviešu tiesību jautājumiem, un uh, priekšsādātājs uh, šeit varētu nākt no Eiropas. Mēs būtu ļoti interesēti tajā. Ļoti dzīves diskusijas bija arī par cilvēktiesību padomes reformu. Uh, jo 2011. gadā tā ir jānotiek, bet eh, darbi pie tā ir sākušies jau tagad. Kā mēs dzirdējām eh, ziņojumā, eh, mums būs trešā cilvēktiesību komiteja, kas darbosies Ņujorkā. Un es domāju, ka mēs šim pārskatīš, šai pārskatīšanai uh, varētu pievērst vēl lielāku lomu. Es uzskatu, ka mums ir ļoti rūpīgi jādomā par uh, šīs reformas elementiem, kas vēl nav pilnībā ieviesti. Šie varbūt nebija īsti saistoši, uh, sa saistīti punkti, bet tā kā man bija uh, iespēja izteikties, tad man ir jāsaka, ka iepriekšējā periodā attīstība ir bijusi ļoti pozitīva. Ja varbūt jūs varētu sniegt uh, papildus detaļas par to, kā mēs varētu gūt uh, labumu uh, no ANO sistēmas saistībā ar cilvēktiesībām. Un vēl noslēgumā es gribēju pieminēt, ka Ņujorkā es runāju par uh, Goldsteina ziņojumu ieskaitot arī uzklausīšanu, kas notika šogad mūsu apakškomitejām. Bet es gribēju uzsvērt, ka lielākājā, lielākajām bažām mums būtu uh, jābūt par to, vai Eiropas Savienības dalībvalsts varēs uh, vienoties par kopīgu tekstu. Ir izskanējušas um, ļoti nopietnas apsūdzības par um, cilvēktiesību pārkāpumiem un ka kārtiesību pārkāpumiem abās pusēs, un mums a, par to ir jārunā. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi zviedru kolēģiem teikt, ka tas ir jautājums, kur mums viens, vienam otru būtu jāatbalsta. Jā, jābalsta, mums a, ir jāstrādā konstruktīvi ar a, palestīniešiem un jānodrošina, ka Es ļoti ceru, ka šīs abas puses, uh, parakst, kas parakstīs šo ziņojumu, uh, skatīs to konstruktīvi, un es ceru, ka prezidentūra dara visu, lai to panāktu. Kiitos, herra Hauit. Kuten kai... Paldies, Hauita kungs. Mēs visi zinām, ka Goldsteina ziņu. Golds, Goldsteina kungs tika ielūgts uz afet komiteju, tomēr viņš nav vēl atbildējis pozitīvi uz šo ielūgumu. Un uh, tas ir ļoti žēl, jo mums uh, komitejā ir ļoti liela interese par viņa viedokli šajā jautājumā. Ja neviens uh, vairs nevēlas izstāties, tad es dotu vārdu Hameršaldes kundzei un tad atkal Alonso kundzei. Tomēr vēlas kāds izteikties? Pirms es dodu Hameršādas kundzei, uh, vispirms. Um, Paldies! Es uh, gribētu Zviedrijas uh, prezidentūrai jautāju par uh, par Tāfika Bendriku. Tunisijas žurnālisti viņam pagājušajā nedēļā piesprieda sešu mēnešu cietumsodu, un apsūdzības ir ļoti savādas par uh, kopējo tiesību pārkāpšanu. Kopš 25. oktobra, kad notika Tunisijā vēlēšanas, mēs konstatējam, ka uh, vardarbība pieņems spēkā, cilvēktiesību pārstāvi tiek vajāti, un a, uh, proporcijas ir līdz šim neredzētos apjāmos. Uh, cilvēktiesību aizstāvji lūdz palīdzību, bet viņus nedzird. Viņi tiek apdraudēti, viņiem ir aizliegums pārvietoties, viņi tiek izsekoti un tā tālāk. Tas tāds ļoti plašs spektrs. Viss tas notiek uh, arī, uh, un neviens neiejaucas. Neviens Eiropas Savienības pārstāvs arī no komisijas nav bijis uh, šajā konkrētajā procesā, par ko es runāju. Mēs esam praktiski vainīgi, ka nepalīdzam cilvēkiem, kas ir nonākuši grūtībās. Bendriks kunga uh, tuvinieki ir ļoti norūpējušies par viņu veselības stāvokli un ko varētu uh, darīt, uh, lai. Uh, mūsu attiecību ietvaros un uh, to līgumu ietvaros, kādas mūs saist ar Tunisiju uh, panākt situācijas maiņu, ko darīs Zviedrijas prezidentūra sakarā ar uh, cilvēktiesību biežiem pārkāpumiem Tunisijā. Paldies! Paldies, Kilnielsen kundze. Hameršalds kundze, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātājs kundze. Centīšos īsumā pievērsties tiem jautājumiem, kas tika uzdoti un uh, atsaukšos arī uz Alonso kundzes komentāriem. Es varbūt, ja drīkstu, varētu uzdot jautājumu ar nokundzei no komisijas, vai viņi varētu uh, arī komentēt dažas no lietām, par, kur, par kurām jautājumu arī padomē. Priekšstādātais kundze, ja drīkstētu, es gribētu sākt ar vienu jautājumu, kas tika minēts vairākos jautājumos, kurus uzdev deputāte, un tas ir tā saucamais mainstreaming, jeb cilvēktiesību iekļaušana citās politikas jomās. Uh, Šeit ir parādījusies divas dimensijas. Pirmkārt, cik lielā mērā mēs par cilvēktiesībiem runājam arī augstākā politiskā līmenī, un otrkārt, kā ikdienā notiek šie cilvēktiesību integrēšanas citās jomās. Es gribētu aicināt deputātus un citus cilvēktiesību aizstāvjus paraudzīties uz uh, samitu paziņojumiem, samitu, kas ir notikuši, un ir pieejami materiāli arī internetā, kas ir saistīti ar uh, uh tikšanās reizēm, uh, kas ir bijušas prezidentūrai. Mēs esam runājuši par cilvēktiesību jautājumiem pavisam nesen. Visnesenākais uh, gadījums bija kopīgais paziņojums, kas tika izdots šodien pēc Eiropas Savienības un Ķīnas samita. Uh, un tur ir vesela sadaļa par cilvēktiesībām. Un tas ir viens piemērs. Kā deputāti droši vien zina, tad virkne Zviedrijas ministru ir informējuši parlamentu par dažādiem parlamenta, zināmies, prezidentūras darba aspektiem, un es eh, varētu komentēt arī par eh, Tātad šo aspektu, ka politiskā līmenī arī runāts par cilvēktiesībām. Šis te uzdevums integrēt cilvēktiesības Eiropas Savienības ārlietu politikā un ārējās rīcības politikā un dienestā, tas ir aspekts, pie kā prezidentūra ir strādājusi dien dienā. Tātad paziņojumos, kurus mēs e, pieņemam, e, pasākumos, kurus mēs veicam, varbūt, ka to neveica kohom vadībā. Uh, Um, bet šajos te lēmumos un mandātos, kas mums ir uh, KDP uh, un um, mūsu misijās ār, ārpus Eiropas Savienības, tur mēs cenšamies visur integrēt cilvēktiesības. Es domāju, ka tas ir tāds darbs, kur vienmēr var darīt vairāk, bet katrā ziņā mēs vienmēr esam centušies aktīvi šeit strādāt. Prezidentūras laikā centāmies arī veicināt sadarbību uh, ar politiskās, politikas un drošības komiteju šeit Briselē par, uh, un arī ar cilvēktiesību uh, organizācijām. Tas ir ļoti svarīga daļa šajā darbā. Vēl gribētu pievērsties uh, jautājumam, kur man uzdeva Potaševičs kungs par Baltkrieviju. Jā, tā ir. Es neminēju Baltkrieviju konkrēti, uh, Galvenokārt tāpēc, ka tā nebija viena no tām valstīm, ar kurām mums prezidentūras laikā bija cilvēktiesību dialogs. Un tomēr cilvēktiesību situācija Baltkrievijā vienmēr ir bijusi aktīva mūsu darba kārtībā, un tas ir svarīgs aspekts mūsu darbā saistībā ar austrumu partnerību padomas secinājumos, kas tika pieņemts 17. novembrī par Baltkrieviju, virkne no jautājumiem, ko Potaševičs kungs pauda kā bāžas, arī ir paustas kā padomas bāžas. Protams, es um, nodošu tālāk uh, šos te konkrētos jautājumus, ko jūs minējāt savā vēstulē, un parūpēšos, lai jūs saņemtu atbildi uz saviem jautājumiem. Es domāju, ka ar Nokundzi varētu gribēt runāt par Obilskungu jautājumu par vidusjūras uh, aspektu, bet es gribētu īsti pateikt, ka uh, Protams, ka ir dažādi veidi, kā veidot sadarbību, apmainīties vietokļiem ar mūsu partneriem ap vidusjūru par cilvēktiesībām. Protams, ir šādi konkrēti cilvēktiesību formāti, un tos minēja savā ievadrunā. Un ar to starpniecību Eiropas Savienība var pavisam konkrēti runāt par tās bažām. Tagad pievērsoties ANO jautājumiem. Cilvēktiesība padomas pārskats um, ir ļoti sarežģīts uzdevums, kas mūs gaida ANO turpmākajos gados. Uh, tas ir uh, pārskats, tas tiek veikts par ļoti jaunu institūciju. Mēs joprojām cenšamies panākt, lai tā darbojas, lai uh, šī padome pild savus pienākumus. Mums prezidentūras laikā mums bija tikai sākt runāt eh, par to, kā šis pārskats būtu jāīsteno un ko Eiropas Savienībai vajadzētu uh, censties panākt šajā procesā. Bet gribētu kā piemēru minēt vienu jautājumu, kuram mēs eh, ļoti atvērtā veidā pieejam. Proti šobrīd mēs klausāmies, jo padomēji nav Eiropas Savienības pozīcijas par šo pārskatīšanu, jo mēs gribējām vispirms uzklausīt uh, viedokļus no pilsoniskās sabiedrības, no parlamenta, no mūsu partneriem un uh, citu viedokļus par šo pārskatīšanu, pirms nonākam pie mūsu stratēģijas sarunām. Havita kungs uh, runāja par Goldstone ziņojuma uh, pēcdarbiem, un par to varētu detalizētāk runāt, tad, kad, tad, tad es jau par to runāju pirms dažām nedēļām, bet gribu tikai apstiprināt, ka Eiropas Savienība uztver šo ziņojumu nopietni. Mēs to esam darījuši, balstoties uz mūsu kopējo a, pozīciju par to, ka ir vajadzīgas startautiskas humanitārās tiesības un a, vajadzīga atbildības sistēma. Mēs esam vienojušies par tekstu, par kur tiek vēstas sarunas, bet nav panāks tāds rezultāts, ko Eiropas Savienība varētu atbalstīt. Bet mēs arī atzīstam, uh, ka būs jāveic pēc darba, mēs noteikti šajā uh, darbā iesaistīsimies. Ja drīkstu, gribētu vēl pieminēt šos te konkrētos uh, punktus, kurus minēja Kilnielsen kundze. Uh, Jā, žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju situācija Tunisijā ir tāda, par kur mēs esam nobežījušies. Mēs esam lūguši pārstāvniecību vadītājiem Tunisā skatīt šo situāciju un izteikt priekšlikums, kā rīkoties. Tas ir viens no jautājumiem, kas šobrīd ir mūsu darbkārtībā. Ko mēs skatām? Un vēl gribētu pievērsties uh, vienam tādam vispārīgākiem jautājumam, kas ir attiecības starp mūsu iekšējo un ārējo cilvēktiesību darbu. Alonso kundze to minēja, bet arī citu uh, komentāros tas izskanēja. Es domāju, ka ir skaidrs, ka mēs atzīstam, ka šīs te jomas ir saistītas, proti, ko mēs darām dalībvalstīs, ko darām Eiropas Savienībā, uh, un mūsu spēju uh, darboties arī uz ārpusi. Mēs uh, ļoti labi apzināmies šo aspektu, un, protams, ka tur daudz ko varētu uzlabot. Bet uh, gribētu norādīt tikai uz vienu no jautājumiem, kas tika minēts, proti cilvēktiesību nozīmības atzīšana ir ļoti svarīga, un tas ir saistīts arī ar darbu pie Stokholmas programmas. Uh, Varbūt jūs dzirdējāt tieslietu un migrācijas ministru šeit parlamentā pagājuši nedēļ. Mūsu tātad Zviedrijas ministrs, uh, uh, viņš par to runāja, un mēs tam cenšamies pieiet caurskatām, un uh, šis projekts ir pieejams. Uh, internetā, kas ir, uh, tur ir runa arī par pamatiesībām, par individuālu aizsardzību, un uh, es domāju, ka cilvēktiesību perspektīva ir skaidra arī mūsu darbā pie pretriskinācijas direktīvas. Vēl gribu komentēt eh, vēl divus punktus. Pavisam īsi augstā pārstāvja birojas eh, Brīselē ar nokundzē, droši vien tas būs komentējams. Tā ir vēl viena sadarbības platforma, un es domāju, ka daudzās jomās, vai nu no krīžu pārvaldībā, vai attīstības palīdzības centienos, bet arī mūsu uh, darbā cenšoties labāk ieviest cilvēktiesības. Es domāju, ka šis birojs Briselē ir ļoti pozitīvs solis, jo tādējādi mēs varam daudz ātrāk un veiksmīgāk sadarboties. Visbeidzot, priekšsādātais kundze, Alonso kundze pieminēja atgriezienisko saiti. Un uh, viņa būtu gribējusi labāku šo saikni ar uh, Zviedrijas prezidentūru. Gribētu teikt, ka Jā, es uzskatu, ka tas ir ļoti nopietnas jautājums, un uh, varbūt, ka ir labi, ka mēs uh, šo te it kā galīgo brīfingu uh, īstenojam šobrīd, kad ir vēl mēnesis, tātad mēs vēl varam kaut ko uzlabot. Mēs centāmies uzturēt ciešus kontaktus ar pilsonisko sabiedrību, ar NVO un cilvēktiesību aizstāvjiem. Ja mēs veidot šo organizētisko saiti, bet, nu, noteikti vēl tur kaut ko var uzlabot. Bet tas ir arī E, jautājums par konfidencialitāti. Un šis te aspekts, ko pieminēja e, kolēģi no Amnesty International, ir tāds plašāks. Konkrēti par Ķīnas izvērtējumu gribu tikai teikt to, ka um, joprojām esam agrīnā posmā. Mēs e, saprotam, ka ir vajadzīga sadarbība, komunikācija ar pilsonisko sabiedrību un arī ar parlamentu. Uh, Eh, šajā darbā, bet mēs tikai esam sākuši eh, apspriest izvērtējumu. Daļēji arī tāpēc, ka mēs eh, plānojam un īstenojam vēl Ķīnas dialogu pēdējo kārtu. Tātad īsumā priekšsādātais kundze. Par šo jautājumu varu teikt tikai to, ka mēs par to runāsim vēlāk. Paldies. Paljon rouva Hammarskjöld. Uskon, että rouva Arno haluaa omalta osaltaan vastata lyhyesti. Paldies, Hameršaudes kundze. Un uh, uh tālākie komentāri. Tad mēs daudz runājām par uh, koherenci. Un gribētu atbildēt uh, uz Hovita kunga jautājumu un to informāciju, kādu viņš mums nodeva pēc ANO sēdes, un uh, arī par jautājumu drošību un sieviešu tiesības. Tātad uh, personīgā līmenī es vēlos ļoti atzinīgi vērtēt divu uh, sieviešu komisāru darbu, mm, kas ir būtiski uh, parīlīdzējušas uh, risināt šos jautājumus. Tā ir Valstrāms kundze un Ferrero Valdners kundze. Kā mana kolēģa Hamaršildes kundze teica, progress kāds ir sasniegts, un tas atspogļojas arī decembrī pieņemtajos dokumentos, tie ir jautājumi par sievietēm un par drošību un arī par aizsardzības politiku, kā arī komisija un visi tie cilvēki, kas nodarbojas ar attīstību un sadarbību, Mm, to darbība ir bijusi ļoti veiksmīga. Un vēl kopā ar prezidentūru, ar Zviedrijas prezidentūras pārstāvjiem tikāmies, ar visām dalībvalstu pārstāvjiem tikāmies, ar visiem šiem tikāmies. 13.25 ANO rezolūcija tika diskutēta, tā ir par sievietēm drošību, ieskaitot arī sarunas par mierlīgumiem. Uh, Un es domāju, ka šeit mēs varētu arī no parlamenta uh, lūgt uh, palīdzību tādēļ, ka nākošu, kad mēs gribētu turpināt uh, īstenot spiedienu, lai uh, notiktu pārskatu konferences, desmit gadu kopš šīs rezolūcijas pieņemšanas, un kā arī Hovid kungs teica, ir patiesi progress, un tas ir ļoti nozīmīgs. Uh, ANO līmenī un ir nepieciešama kustība nākošo mēnešu laikā. Tas nedrīkst apstāties, šāds risks vienmēr ir. Bez tam a, būs noteikts īpašais referents a, a, bruņoto konfliktu vardarbības a, a, laikā. Un pat labi ir 16 valsts ANO, kurām ir nacionālai rīcības plāni. No tām trīs ir ārpus Eiropas Savienības un uh, ārpus šādām valstīm, kādas, piemēram, draudzīgās valsts kā Norvēģija. Tātad par Eiropas Savienību runājot, tās nemaz nav 27 valsts, un bez tam trīs Āfrikas valsts un Latīņamerikas valsts. Es domāju, ka būtu liederīgi īstenot tādu papildus spiedzienu uz dalību valstīm, un mēs arī rosināsim visus mūsu partners arī Āfrikas Savienību, Magreb valstis, Latīņamerikas valstis. Es domāju, ka šāda darbība jāturpina ne, esmu iepazinusies ar tās komitejas darbu, par kur runāja uh, Hobita kungs, uh, bet nu varbūt varēšu ar viņu to dis kopā izdiskutēt. Tagad jā, nākošais jautājums. Objāls kungs to uzdeva par vidusjūru. Es domāju, ka patiesi cilvēktiesība aizstāvi un progress šie ir jautājumi, o, kuros darbība pret tiesu ir kritiska. Daļa no problēmām ir saistīta ar to, ka tiek uh, fokusēta visu uzmanību uz Izraels un Arābu valstu konfliktu, to nevar aizmirst. Mēs uh, zinām, ka tā ir problēma zona, tā ir zona, kurā, piemēram, uh, vēlēšana novērotāji nekad nav devušies uz tām, uh, arī tādēļ, ka ir ļoti liels politisks uh, problēmas, bet nevaram aizmirst to, ka vienmēr ar. Uh, Uh, šīs zonas valstīm, izņemot Sīriju, Lībiju. Piemēram, ar Turciju ir dialogs, uh, uh, mm, iestājas, pirms iestājas kontekstā. Bet nu, ir tādas sēdes, kurās piedalās visas sēdes, visas valsts, un tad ir divas um, dienas iespēja diskutēt par mm, um, robežu kritērijiem Sadarbības līguma nosaka eh, to, ka cilvēktiesību jautājumi tiek skatīti, bet tie tika atlikti, kā piemēram lielākajā daļā sēž ar Tunisiju. Un arī par uh, to, kāda ir situācija Tunisijā pēc vēlēšanām. Um, ir vairākas piezīmes un situācija nav apmienoša un ir arī attiecībā pret uh, Eiropas Savienību izteikt vārdi un tas ir patiesi daudzkārt atlikts jautājums. Bet es teikšu, ka mēs turpinam. Uh, raudzieties cilvēktiesību jautājumu, turpinam uh, dialogu ar Eiropas padomi, ar Venecijas padomi, kā arī, piemēram, Marokas pieviešanās cilvēktiesību konvencijai. Tad šīs valsts tomēr turpina virzīties uz priekšu, arī Ēģipte. Mm, mēs nevaram skatīt situāciju kā melni baltu. Un situācija tāda, ka, nu, praktiski mēs arī uh, diskutējam tālāk, piemēram, partnerattiecību uh, um, līguma veidā. Tagad par partnerattiecībām, cilvēktiesību aizstāvjiem. Jā, politiskie riski ir, un uh, mēs darbam, maks, daram maksimāli iespējamo. Nu, man liekas, vienīgais, ko gribu teikt vēl klāt teiktajam, ir tas, ka Zviedrijas uh, prezidentūra uh, lika mums pārdomāt par to, kā Eiropas uh, uzņēmumi rīkojas ārvalstīs. Es domāju, ka tas ir darbs, kas sākas, ir tāds īpašais referents, ko nozīmēja ANO ļoti dinamisks. Profesor Hugī, domāju, ka viņus uzkla, viņu, viņu uzklausīja Eiropieši šajā Stokholmas uh, eh, semināru laikā. Un jautājums ir par šo kopējo korporatīvo atbildību daudz, kas tiek teikts gadu laikā, bet domāju, ka nākotnē ir jāpārdomā ne tikai par to, kā izturs Eiropas uzņēmumi. Mēs runāsim par cilvēktiesību normām, par vīdes normām, kādu īstenā Eiropas uzņēmumi trešajās valstīs. Un es domāju, ka nākošā gada beigās mums būs vairāk datu Domāju, ka viss kopā mēs varētu varbūt nedaudz vairāk nākotnē padomāt par ekonomiskajām, sociālajām kultūras tiesībām. Krīze bija tāds izraisītājs, bet tas ir kas tāds, par, kur Eiropas, par ko Eiropas Savienība varētu nākotnē aktīvi rīkoties. Arī nākotnē paldies priekšstādātais kundzei un paldies manām kolēģiem. Kiitos oikein paljon, Rouva Arno, komission puolesta. Paldies, Arno kundze. Es zinu, ka Hameršeltes kundze vēlētos sniegt paziņojumu par 135. Um, mm, pa, punktu. Vai es to pareizi sapratu? Nē. Labi. Uh, labi, uh, ir ļoti labi, ka šis jautājums pašlaik ir parādījis priekšplānā un uh, Ļoti īss un uh, būtisks uh, komentārs no Hameršādas kontas, un tad mēs varēsim turpināt. O, vai tas būs īsi? Nē. O, vienkārši es gribētu ļoti īsi izteikties par cilvēktiesību ārējo dim dimensiju. Uh, Mēs apsveicam Stokholmas programmu, tomēr ir speciālas īpašas jomas, kur šī ārējā dimensija ir ļoti redzama, un tā, tas ir migrācijas jautājums. Līdz šim par migrāciju daudz ir runāts no drošības perspektīvām, bet nevis no a, tiesību perspektīvām. Un viens konkrēts piemērs ir a, jautājums par Eiropas nolīgumiem ar trešajām valstīm. A, Un uh, mēs vēlētos, lai Eiropas Savienība uh, savu atbildību par uh, cilvēktiesībām nepārceltu uz to, ka cilvēki tiek, um, ka cilvēkiem netiek garantēta godīga un taisnīga um, procedūra, un ja viņiem draudz spīdzināšana, es domāju, ka tā būtu konkrēta cilvēktiesību iepludināšana citos jautājumos proua Alonso. Tämä kes... Paldies, Alonso Konze. Es eh, domāju, ka šī diskusija ir ļoti labs a, eh, pamats, lai runātu par stratēģiju. Mēs a, eh, esam runājuši par simtiem cilvēktiesību jautājumiem, tie visi ir ļoti svarīgi, un es gribētu izmantot šo izdevību, lai pateiktos Hameršaltes kundzei, Nordlendas kundzei no prezidentūras. Es esmu pārliecināta, ka Spānija sekos uh, Zviedrijas pēdās, bet mums ir jā, jāvirzās uz priekšu. Uh, visi šeit parlamenta pārstāvi, padomes pārstāvi, mēs visi saskaramies ar vienu un to pašu izaicinājumu, un mēs varam gūt panākumus, ja mēs sadarbojamies. Uh, paši un ar starptautiskajām organizācijām. Tāpēc paldies par šo diskusiju un es gribēju norādīt, ka nākamais punkts, par kuru mēs runāsim, ir Turcija. Un tad apmēram trijos, es atvainojos, 5.30, 5.35 mēs turpināsim aizslēgtām durvīm. Par cilvēktiesību dialogu ar Krieviju, Turciju un Āfrikas Savienību. Šie ir ļoti svarīgi dialogi. Mēs uzklausīsim konfidenciālu ziņojumu aizslēgtām durvīm un galveno uzmanību pievērsīsim tam, kā šos, kāda ietekme būs šiem dialogiem. Tagad es gribētu pāriet pie darba kārtības piektā punkta, proti Turcijas. Mēs uh, esam veikuši situācijas novērošanu Turcijā. Eiropas komisija ir publicējusi progresa ziņojumu. Un šeit uh, ir notikusi Eiropas Savienības un Turcijas uh, kopējās parlamentārās komitejas um, sanāksme 26. un 27. oktobrī. Mēs dosim uh, vārdu flot Flotras kundzei, kura pārstāv Tur Turcijas delegāciju, un pēc tam uh, Omenas uh, Roitenes kundzei, kura ir um, ziņotāja. Mums uh, ir uh, arī žurnālists uh, Onderoglu, kurš uh, pārstāv Turcijas cilvēktiesību aizstāvjus. Uh, un um, pārstāvis no Turcijas uh, Amnesty International filiālis Gārdner kungs pārstāvis no Eiropas eh, komisijas un um, Turcijas pastāvīgās delegācijas pārstāve Eiropas Savienībā. Um, mm, īpaši vēstnieku kungiem uh, un kundzēm labprāt, uh, mēs ļoti labprāt jūs redzam šeit. Tagad dod vārdu Flotras kundzei. Don, bonjour. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un uh, labdien visiem. Esmu ļoti priecīga, ka šāds jautājums ir iekļauts uh, darba kārtībā. Uh, cilvēktiesības Turcijā un Kopenhāgenes kriterija izpilde uh, Turcijā ir ļoti nozīmīgas iestājas procesā raugoties uz šo procesu un Eiropas Savienības attiecībām, tas ir ļoti a, aktīvs darbs, ko a, kopā ar Elvandeni no uh, Turcijas Nacionālās asamblejas veicam, uh, esot priekšstādātāju kopējai um, delegācijai. Eiropas Savienība prasa, lai uh, tiktu veiktas reformas, un, protams, kas nepieciešams ir Turcijas uh, iekšienai, to prasa arī cilvēktiesība aizstāvi žurnālisti, arotbiedrību pārstāvi un tā tālāk. Bet šis reforma process ir ļoti polar, polarizējošs Turcijā. Un izšķirīgajos punktos rada tādu ļoti lielu spriedzi. Piemēram, pēdējā iniciatīva, kāda ir potenciāli, nu tāda ļoti nozīmīga Turcijas demokratizācijai. Uh, proti uh, demokrātiskā atvērtība, ko sāka Turcijas iestādes augusta mēnesī, un pēc kuras izraizījās diskusijas Nacionālajā asamblējā 13. novembrī. Diskusiju laikā iekšlietu ministrs piedāvāja reformu plānu. Un domāju, ka tas ir nozīmīgs jaunas konstitūcijas iespējamība Turcijai. Uh, Es domāju, ka šis uh, process uh, jāiedrošina. Uh, šādi jārīkojas Eiropas atbilstīgiem. Tiek runāts par kurdu jautājumu, tas ir izšķirīgs jautājums, jo tie jautājumi, kas ir saistīti ar brīvu viedokļu paušanu un policijas attieksmi un armijas darbību, tie visi ir saistīti ar kurdu jautājumu Turcijā. Un tas fakts vien, ka šī atvērtās demokrātijas procesa uh, ierosināšanu un kurdu jautājumu diskutēšanu institūcijās. Tā ir jāuzsver kultūras, politiskie, vēsturiskie, bet arī militārie aspekti, jo ir arī uh, atbruņošanās jautājumi šajā kurdu jautājumā. Tie ir sarežģīti jautājumi, tie polarizē, kā redzējām asamblējā, un arī sabiedrība, arī politisko spektru tās polarizē. Tātad no Eiropas Savienības puses es domāju, ka tā ir tāds pats izaicinājums jāatbalsta konsens. Un tas, ko uh, Van Roitens kundze pasvītro uh, uh, ziņojuma projektā, šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Te pašā laikā ir tādi jautājumi, kas nevirzās no priekšas. Uh, Piemēram, arotbiedrība brīvības jautājums. Pirms neilga brīža bija tāda ļoti spēcīga mobilizācija, redzot uh, tiesības graudzoties uz kolektīvām tiesībām, uz tiesībām uz uh, streiku. Es domāju, ka tas ir ļoti praktisks jautājums, un um, tas ir arī uh, uh, nodarbinātības un sociālo jautājumu sadaļas uh, jautājums sarunās ar Eiropas Savienību. Un netika rasts uh, konsens starp partneriem, ar starp uzņēmējiem, arotbiedrību pārstāvjiem un varas pārstāvjiem. Tāds netika sasniegts par šo jautājumu. Un šodien var teikt tā, ka situācija nu, praktiski nav atbilstoša starptautiskiem, piemēram, darba institūciju uh, Uh, standartiem. Un tagad uh, brīva viedokļu paušana. Visi, kas ar to jautājumu uh, nodarbojas, zina, ka ir trešais, 300. pants krimināla kodekstā. Un tas nosaka tādu striktu restriktīvu darbību. Tas eksistē aizvien vēl. Un tas ir zem tā, ko prasīja cilvē, Eiropas cilvēktiesību tiesa. Uh, Un uh, saistībā ar to jāskata gan Eiropas Savienības ikgadējais pārskats, uh, kas nosaka to, ka ir nepieciešams um, reformas šai punktā, lai garantētu viedokļu brīvību un garantētu preses brīvību, lai tas atbilstu cilvēktiesību standartiem, jo lielākā daļa no jautājumiem, kas bloķē Turcijas uh, sot sabiedrību, piemēram, vīriešu sieviešu līdztiesības jautājums, kultūras un sociālajie jautājumi, kas um, atbalsta, teiksim, goda noziegums un arī piespiedu precības. Šie jautājumi jāizdiskutē publiskā telpā, un lai to darītu, ir nepieciešama šī brīvība. Tātad šī viedokļu paušanas brīvība, neatkarīga presa, tas ir absolūti nepieciešams jautājums, kapitāla nepieciešams jautājums. Un vēl jautājumu. Vēl uh, 2,2 miljārdi. Uh, uh, kā summa nav, teiksim, vienīgais, par ko ir jārunā. Mums liekas, ka Eiropas komisijai uh, eh, arī būtu par to jārūpēs un uzmanīgi jāraugās situ, situācijas attīstību um, tad uh, viss iedzinīgi vērtē uh, atpakaļ atgriešanas nolīgums starp Eiropas Savienību un Turciju. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs un ārkārtīgi reti pieminēts un uh, ja liekas, ka nepārāk daudz tas interesē, tas ir jautājums par patvērumu prasā, prasītājiem un migrantiem Turcijā. Tas ir jautājums, kas ir vairāk nekā bažas raisošs, jo nav tādas uh, legālās bāzes, lai saņemtu starptautisku aizsardzību šajā valstī un aizturēšanas apstākļi. Uh, var būt nu, tādi, kas dara cilvēku traku. Ja jūs bez uh, tādas likumīgas bāzes, līdz, līdz iespējas iesniegt apelāciju un bez iespējas mainīt apstākļus tiek aizturēts, un arī jums nav tiesības zināt par ko, nu tad jāsaka, ka tas ir degradējošs un necilvēcisks eh, attīstības piemērs. Runājot par visu to, jāsaka, ka visa šī spriedze jāizdiskutē un jārīkojas, lai uzlabotu migrantu situāciju, vai nu tie būtu patvērumu prasītāji vai nē Turcijā. Vairāki ziņojumi un tikum, dokumentēti ziņojumi ir par vardarbību pie robežām. Tiek izteikti dažādi pie, eh, pārmetumi. Uh, bet robeža ar Grieķiju un Bulgāriju uh, tiek veiktas uh, policijas uh, operācijas no abām pusēm. Es domāju, ka jāskatās tā globālāk uz situāciju arī Grieķijā un a, Turcijā. No vienas puses kontroli robežu rajonos, iekšējā un ārējā robežas kontroli, kā arī a, cilvēku a, tiesību ievērošanu uz pārvietošanos. Es domāju, ka par to ir jārunā par šo jautājumu, jo Eiropas Savienība ir uh, saņēma solījumu no Turcijas, ka tā atsāks um, sarunas par šo jautājumu. Un vēl ārlietu politika Turcijā. Šajā uh, jomā jāsaka, ka ir uh, aktivitātes, ka ir uh, panākumi, kas ir patiesi iespaidīgi. Nu, neviens nevarēja pareģot to, ka būs uh, ratificēšanas iespējas uh, Turcijas un uh, Armēnijas parlamentos kādam protokolam un tā pielikumam. Es domāju, ka nu, šeit mēs redzam, ka ļoti strauji situācija mainās un dialogs notiek reģionā. Pieminēšu arī dialogu ar Izrēlu un Sīriju un citām reģionu valstīm. Protams, ka ir arī jautājums par Kipru. Es domāju, ka Ankaras protokols no vienas puses, un tas prasa Turcija ievērot tās apņemšanās ir visnotaļ likumīgs un nozīmīgs, nopietns dokuments, un tajā pašā laikā jādara viss, jāiesaista visas uh, puses, lai tiktu noslēgts nolīgums ar Kipru nākošo mēnešu laikā un kas definitētu, definētu uh, Kipru jautājumu, jo tas ir tāds izaicinājums uh, arī iekšējās diskusijās Eiropā tas arī ir iekšējais tāds konflikts Eiropā. Tātad, nu, katrs redz no vienas puses Grieķiju, Turciju, Eiropas Savienību un apvienoto nāciju organizācija ir eh, vienots vēlmē rast eh, risinājumu. Es domāju, ka jābūt tādam racionālajam risinājumam. Un es varētu iedomāties, ka, nu, to arī Oman Roitens kundze tiks minēts, tātad tāda saprātīga pozīcija nozīmē atbalstīt visus centienus no vienas un no otras puses, lai. Mm, būtu tāds sarunu rezultāts eh, šo jautājumu kompleksā, jo tas ir jautājums, kas eh, nu, rod tādas eh, trūkums procesā un kavē prūces, un kas tiek instrumentalizēts sarunu laikā. Tātad no visu interesēs ir rast pēc iespējas komplektāku un ātrāku risinājumu. Paldies! Kītas, Rova Flotre. Paldies, Flotras kundze! Un tagad varam dot vārdu Olmenas Raitenes kundzai. Viņa eh, pasti, pastāstīs par progresa ziņojuma a, eh, projektu. Mr. Chairman. Priekšsādātājs kundze. Es a, eh, pieturēšos pie cilvēktiesībām. Mēs šeit diskutējam par šo jautājumu, un trešdienas rītā es iepazīstināšu ar savu ziņojumu AFET komiteju, bet es turpināšu nīderlandiešu valodā, jo man tā būs vieglāk. Es domāju, ka svarīgākā attīstība pēdējā laikā ir bijusi tāda, un arī Flatras kundze jau to minēja, ir, ir tas, ka Turcijā ir sākusies ļoti aps, apjomīga diskusija par cilvēktiesību jautājumiem. Es domāju, ka ir, uh, tur ir spērti arī ļoti drosmīgi soļi. Tomēr drosmīgi soļi un drosmīgi paziņojumi tiem būtu jāsako arī attiecīgiem uh, pār, soļiem no parlamenta puses un uh, grozījumiem likumā, likumos. Es uh, no savas puses aicināšu pilsonisko sabiedrību, parlamentu un citas organizācijas turpināt šo labo iesākumu. Es saprotu, ka šie jautājumi Turcijā ir ļoti jūtīgi, tomēr Mums ir jābūt skaidrībā arī par to, kā šāda sabiedrības demokratizācija piedāvā vēsturiskas uh, iespējas. Savā ziņojumā es esmu uzskaitījusi veselu virkni ar punktiem, kur uh, ir uzskaitīti likumi, kas aizstāv individa tiesības, tomēr šo likumu īstenošana praksē īsti nestrādā. Kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka trūkst instrumentu, lai varētu to visu realizēt, un otrkārt, ar vien vēl ir problēmas ar mentalitāti, un uh, cilvēkiem vēl nav radusies pareiza uh, izpratne, mm, lai iestātos pret sieviešu diskrimināciju un citu grupu diskrimināciju arī runājot par laulību slēgšanu un citām lietām. Likumi gan ir, tomēr tie netiek uh, īsti piemēroti dzīvē, un par to es gribēju arī šodien runāt. Papildus uh, likumu piemērošanai vai īstenošanai ir vērojama situācija, ka Turcijā trūkst uh, saprātīga, saprātīgas tiesu sistēmas Tiesa sistēma Turcijā ir ļoti neatkarīga, tomēr tā nevienmēr ir objektīva. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai pilsoņi varētu gūt uzticību tiesu sistēmai. Un tieši tāpēc es gribēju vēlreiz uzsvērt, ka drīzumā tiks pieņemt tā likumdošana, kas reformēs tiesību sistēmu. Vēl es gribēju pieskarties arotbiedrību tiesībām. Mēs pirms neilga laika redzējām, ka streiki ir aizliegti. Eiropas parlamentā es uh, sacīju, ka sarunas par darba samaksu ir viena lieta. Tomēr, ja uh, šeit nevar tikt panākta vienošanās, tad uh, ir jāpastāv iespējai streikot. Šeit ir jādiskutē par arotbiedrību tiesībām un par streiku tiesībām. Komisija savā ziņojumā ļoti kritiski izteicās par izteiksmes brīvību. Pirmajā pāntā un citos, uh, pirmais pāns uh, krimināla likuma 301. krimināla likuma pants joprojām tiek aktīvi izmantots, lai liektu cilvēkiem runāt par to, ko viņi vēlas, un es uzskatu, ka uh, modernā sabiedrībā tas uh, nav pieļaujami. Turcija taču vēlas uh, kļūt par šādu sabiedrību. Runājot par preses brīvību, par uh, Dogana grupu, kas uh, saņēma milzīgu naudas sodu, uh, Es uzskatu, ka tas nav samārojams ar um, problēmu, kas tur bija. Vēl viena problēma ir ar uzņēmumu uh, norunām, kas izmanto mediju politiku, lai īstenotu savas intereses. To dara uh, celtniecības uzņēmumi, mediju uzņēmumi. Uh, Un šeit būtu nepieciešams, lai Turcijā būtu attiecīga, attiecīga tiesība akti par presi. Šeit es gribētu apstāties un par citiem punktiem runāt trešdien. Paldies, Omen Roitens kundze. Mums ir šī lieliskā iespēja uzklausīt jūsu pārskatu pirms jūs oficiāli prezentējat šo ziņojumu komitejā. Un, um, protams, ka tas, ko jūs šeit teicāt, protams, ietekmēs arī galīgu atzinumu. Tagad gribētu dot vārdu Andergalū kungam, kurš uh, pārstāv uh, 130 dažādu plašsaziņas līdzekļu tīklu Turcijā, un e, šis tīkls saucas BIA, un viņš e, ir atbildīgs par uh, preses brīvības novērošanas projektu. Es gribētu pateikties par šo ļoti laipno ielūgumu. Mums jau bija iespējas uh, diskutēt par preses brīvību un par izteiksmes brīvību Turcijā. Tas bija tad, kad jūsu delegācija viesojās uh, Stambulā. Vairākas reizes mēs esam runājuši par problēmām un uzsvēruši uh, prakses piemērus, kas neatbilst standartiem Turcijas iestādēs šajā jomā. Un tā lielākā mūsu rūpa ir, uh, ko es varētu šeit formulēt, eh, neapšaubām tā, ka Erdogana valdība atsakās eh, kopš 2002. gada eh, īstenot reformas, lai piemēroties Eiropas standartiem. Piemēram, Turcijas kandidatūras uh, iestājas sarunās Eiropas Savienībai, un pēdējo gadu laikā bija ļoti skaidri redzams, ka sagatavošanās process, kā arī jaunais krimināla likums un antiterorisma likums ir saistīti ar bažām par presas un izteiksmes brīvību Turcijā. Uh, tas skar ne tikai žurnālistus, tas skar arī disidentus, arotbiedrību pārstāvis, rakstniekus, izdevējus un arī vienkāršos pilsoņus. Laikā, kad uh, valdība mēģināja uh, definēt par jaunu Turcijas krimināla likuma 2005. gadā, uh, žurnālisti protestēja tieslietu pils priekšā. Uh, Uh, brīdinot uh, valdību par uh, to, ka tas varētu nozīmēt vienkārši to, ka mm, Turcijas krimināla likumā ir ietverti dažādi tādi bīstami aspekti. Es nesākšu visus likuma pantus, bet nu, mēs runājam aptuveni par 30 tādiem pantiem. 301. pāns, piemēram, ir tāds eh, daudz diskutēts eh, Turcijā un arī apšaubīts starptautiski. Mēs dzirdējām diskusijas par to eh, arī tad, kad Nobel balvas laureāts Orhans Pāmuks tika apsūdzēts, arī viens no žurnālistiem tika nogalināts. Viņam izteica draudus ultranacionālisti, Bet jāzina vienkārši arī tas, ka aptuveni 5000 cilvēki Turcijā uh, tika apsūdzēti 301. panta ietveros vai arī 159. panta uh, ietvaros, kas bija iepriekšējais, uh, iepriekšējā versijas šim 301. pantam. Necitēšu citus likuma pantus, bet nu pieminēšu Leilu Zana. Leila Zana. Uh, uh, ir 95. gada Saharova balvas laurerāti, un viņas uh, piemērs ļoti skaidri parāda, kā Turcijas varas iestādes izturs pret uh, vārdu brīvību. Jo paralēli uh, Kurdistāns līmen, li, jēdzienam Turcijā tas var nozīmēt, uh, ka tiesā var. Um, vienā tiesā tas. Uh, nav pamats apsūdzībai un kādā citā ir. Ir ļoti sarežģīti runāt par demokrātiskiem standartiem attiecībā uz izteiksmes brīvību un presas brīvību. Zinot to, ka četrus gadus pēc uh, šī jaunā krimināla likuma pieņemšanas nav tādas jurisprudences piemēru ne 301. pānta ietveros, ne uh, attiecībā uz uh, noziegumiem, kas aicina uz uh, naidu un vardarbību. Ne arī uz citiem nodarījumiem. Antiterorisma likums, ko pieņēma 1991. gadā un kas ir pielietots no šī laika jau trīs reizes, uzdod mums tos pašus jautājumus tajā pašā līmenī. Tātad brīdī, kad jūs runājat un gribat uh, definēt šo terorismu organizācijas jēdzienu Turcinā, Turcijā pat, ja, teiksim, ir tāds pacifistu um, pasākums, tad 7,5 gadu cietumsocījums drau. Es vēršu uzmanību uz Namuku Turukan žurnālistu. Viņš strādāja ikdienas avīzē, un viņš mēģināja riskēt un attainot uh, PKK Uh, vadošo uh, spēku darbību attiecībā uz demokratizāciju. Un uh, runāt par šo jautājumu vien tika sākts process attiecībā uh, pret viņu uh, saistībā ar 7. panti antiterorisma uh, likumā, kas nosaka, ka, ka terorisma organizācija propaganda ir aizliegta. Bet šai punktā es domāju, ka šī juridiskā prakse un darbība saistās ar daudzām problēmām. Protams, ka zinot, ka uh, tieslietu nozara uh, reformē reformējas un uh, piemērojas un, un ir dažādas semināri demokratizācijas gaidā. Bet, nu, tieši pat laban jāsaka, ka ir daudzas problēmas uh, praktiskā plāksnē. Un uh, šis uh, jēdziens vai iemesls, kādēļ žurnālisti tiek um, apsūdzēti un, un, un likti cietumā, tas ir tāds ļoti plašs un praktiski ir arī tādi uh, protesti. Un, uh, mēģinājumi runāt par to, ka žurnālisti un disidenti ir tādā ļoti sarežģītā situācijā. Pirms pieciem vai desmit gadiem uh, žurnālisti un disidents, tie, viņiem tieši piesprieda cietumsodi un tie netika pārvērsti sodos vai nosacītos uh, sodos vai naudas sodos. Un šogad, atgriežoties pie šīm uh, metodēm, uh, jāsaka, ka nu, tas pārāk neiespaido cilvēktiesību aizstāvusi brīdī, kad viņi e, tiek uh, atzīti par uh, vainīgiem. Tas jau ir uh, pietiekami, lai vērstu uzmanību uz viņu un viņu kolēģu darbību, viņu, viņu, viņiem līdzīgi noskaņoto darbību. Tā tad aizvien vēl ir šis drauds sodiem Turcijā. Un nesodāmība arī ir problēma. Tā ir smaga problēma Turcijā. Varas pārstāvji atzīst, ka žurnālisti ir uh, apsūdzēti par dalību manifestācijās publiskās vietās. Uh, bet tie, kas, teiksim, nodara šo vardarbību pret žurnālistiem, tie um, bauda absolūti nesodādību. 2007. gada 1. māja demonstrācija un 1. māja mm, demonstrācija 2008. gadā Stambulā un arī citās uh, Turcijas uh, pilsētās. Tātad mm, bija nozīmīgi, ka uh, iekšliet spēku hierarhija ievadīja pasākums, lai uh, sankcionētu tos, kas vardarbīgi vēstās pret, pret Turcijas žurnālistiem, jo žurnālisti ir eh, kļuvuši spēcīgāki. Un tad, eh, kad tiek piespriest soda disidentiem, cietumsiedi, kā arī nesodāmība varas institūcijās, par to tiek runāts, un eh, kopumā, teiksim, situācija mm, žurnālismu jomā ir tāda, kā vēlamies vērst uzmanību uz šo faktu, un paldies par iespēju šeit uzstāties. Paldies! Ajattelin, että nyt olisi... Pa paldies, Andara Aglokungs. Es domāju, ka uh, šī būtu laba iespēja dot vārdu vēstniekam. Kunarāpa kungs, uh, vārds jums, un tad turpināsim ar citiem runātājiem. Thank you very much. Uh... Liels paldies, priekšsādātājs kundze. Uh, Man ir liels prieks šodien būt šeit klāt un apmainīties viedokļiem ar jums par reformu procesiem, kas ir notikuši Turcijā. Personīgi es gribētu teikt, ka es ļoti augstu novērtēju par to, ka jūs esat šeit tikai trīs mēnešus pēc tam, kad jūs esat kļuvusi par Eiropas Savienības birāju pārstāvi. Un uh, mēs augsts novērtējam Eiropas parlamenta un uh, šīs apakškomitejas darbu manas misijas laikā Briselē, jo es tāpat kā visi citi atzīstu ļoti svarīgo lomu, kādu Eiropas parlaments uh, spēlē attiecību veidošanā starp Eiropas Savienību un Turciju. Kā jūs zināt, Galam Baša kungs, kurš ir galvenais sarunu vedējs ar Turciju, pēc pāris dienām tiksies ar komisijas pārstāvjiem. Vēlējos jūs priekšsēdātājs kundze atgādināt, ka uh, Turcijas strateģiskais mērķis ir iestāšanās Eiropas Savienībā, un mēs um, ši, šo mērķi esam, šim mērķim esam sekojuši jau vairākas desmitgades, kopš uh, mūsu asociācijas līgums tika parakstīts 1963. gadā, ir pagājuši jau vairāk nekā 40 gadi. Un, um, protams, ka uh, pašreizējā valdība ļoti mēģina piepildīt šo mērķi. Šī ir ne tikai ārējā politika, bet um, arī iekšpolitikā. Iekšpolitiski mums, mēs esam veikuši ļoti daudz reformu pēdējo gadu laikā. Tas ir stiprinājis demokrātisko sistēmu un uzlabojis uh, tiesisko pamatu, uz kura balstās pamatiesības un demokrātiskās tiesības. Reformas, kas ir tikušas veiktas, ir radījušas jaunu noskaņojumu un jaunu politisko kultūru Turcijā. Izpratne par cilvēktiesībām ir uh, būtiski mainījusies, un pašlaik indivīds ir tiesību sistēmas uh, centrā. No tā iegūst uh, visi uh, cilvēki, demokrātija kļūst uh, spēcīgāka un um, Turcijas uh, standarti attiecībā uz uh, tiesiskumu, uz pamatiesībām, citos jautājumos uzlabojas gada no gada. To arī savos progresa ziņojumos norāda arī Eiropas komisija. Un uh, tekstā, kuru pieņēma Eiropas parlaments, proti rezolūcijā par paplašināšanās stratēģiju, kas tika, kas tika pieņemta nākamajā nedēļā. Arī tas bija minēts, un mēs gaidām arī Omenas Raitenes kundzes ziņojumu, kurš droši vien būs līdzīgā garā. Protams, ka Eiropas komisija uzskata, turpina uzskatīt, ka Turcija izpilda Kopenhāgenes kritērijus attiecībā uz um, pievienošanās sarunu sākšanu, kā plānots. Kopsumā es gribēju teikt, ka ļoti īsā laikā ir veiktas ļoti būtiskas tiesiskas problēmas, ir grozīta konstitūcija. Uh, vismaz trīs uh, reizes tas ir uh, noticis kopš 2001. gada, un ir pieņemtas astoņas reformu uh, pakotnes. Tas viss tikai dažos uh, gados. 53 uh, likumos um, ir um, notikuši uh, veikti grozījumi gan civilā, uh, civil likumā, krimināla kodeksa likumā un citos, kā ir arī pieņemti jauni likumi. svarīgi uzlabojumi ir veikti pantos, kas attiecas uz sievietēm, krimināla kodeksā un civila kodeksā. Un, um, Daudzos likumos ir um, noteikts, kā, šie, kā šīs reformas tiks uh, īstenotas. Es nevēlētos uh, ieslīgt detaļās par šo pārveides procesu, tomēr um, mēs um, saskārāmies ar ļoti iz, lieliem izaicinājumiem. 2001. gadā tika atcelts nāves sots, un tas notika laikā, kad notika cīņa pret terorismu. Ļoti būtiskas izmaiņas ir notikušas civil likumā un krimināla likumā. Mēs cīnāmies pret spīdzināšanu un um, mēs uh, esam pieņēmuši pilnīgas neiecietības politiku pret um, spīdzināšanu, ir atļauta arī apraide, atcelta apraides ierobežojumi citās valodās, izņemot turku, kā arī eh, ir notikušas izmaiņas balstoties uz eh, Eiropas cilvēktiesību tiesas pieņemtajiem lēmumiem mēs esam panākuši jaunus um, eh, no, noteikumus arī attiecībā uz dzimumu līdztiecību esam labojuši konstitūcijas 90. pantu, cilvēktiesības un pamatiesības pašlaik ir um, sādītas augstāk par nacionālo likumdošanu. Daudzās uh, jomās ir noticis būtisks progress, tādas kā sieviešu jautājumos, uh, bērnu tiesību jautājumi. Uh, un tas ir pozitīvi izpaudies uz um, publisk, um, šo jautājumu publisko vērtējumu. Piemēram, ir uh, mainījusies izpratne par uh, goda slepkavībām, uh, Eh, civilās sabiedrības un um, mil, eh, armijas eh, problēmas arī ir izcinātas. Un 2004. gadā civila persona pirmo reizi tika mm, iecelta par Nacionālās drošības padomas priekšsādātāju un tika apstiprināts šīs organizācijas padomdevēja raksturs civil personām ir tika dotas iespējas veikt uh, militāro budžeta auditu, parlamentam dotas tiesības um, kontrolēt uh, mili, uh, armijas budžetu. Ļoti svarīgi soļi ir spērti, lai paplašinātu kultūras tiesības un, un um, ir atļauti privāti kursi, lai atļautu mācīt citas valodas, kas uh, nav turku vai kurdu. Tas ir ļoti svarīgs process, kas šobrīd notiek vairākās pilsētās ir atvērti privāti kursi, tomēr jāatzīst, ka uh, vad, šo kursu vadītāji tos ir slēguši, uh, ir slēguši interesu trūkumu dēļ. 2004. gadā tika atcelti ierobežojumi par apraidi, kas attiecās uz citām valodām. Un um, par to es uh, tam pieskāršos arī vēl nedaudz vēlāk. Šo reformu ieviešana ir ļoti svarīgs elements un neatņemama uh, treniņu daļu. Es atvainojos, mēs, uh, mums vairs nav laika. Varbūt jūs varat nonākt pie secinājumiem. Labi, es atvainojos, ka es uh, nevaru turpināt uh, savu ziņojumu. Tomēr es būtībā gribēju uzsvērt to, uh, ka šīs reformas ir bijušas ļoti visaptvarošas un īstenošana paliek mūsu lielākā prioritāte. Arī izglītība un treniņš ir šī procesa daļa. Ļoti daudz eh, šajā jomā ir padarīts. Es atvainojos, bet tad, eh, ja jūs turpināsiet runāt, tad nepaliks laika citiem eh, kolēģiem. Uh, Labi, jūs runājat desmit minūtes, varbūt tāpēc uh, nonāciet pie secinājumiem. Tādā gadījumā es uh, atsaukšos uz jaunu reformu procesu, kas uh, nesen ir um, paziņots, tas būs demokrātisks un atklāts process, kas uh, būs pilnīgs un paplašinās tos pasākums, kas jau ir uh, veikti universitātēs tiks atvērtas kurdu fakultātes, jauna komisija cīnīsies pret diskrimināciju. Un uh, tiks uh, dota iespēja veikt apraidi kurdu valodā un citos uh, dialektos. Vēstnieka kungs, es atvainojos, tomēr es ļoti lūdzu jūs veikt kopsavilkumu, bet jūs turpinat lasīt. Uh, Jūs nevarat runāt vairs divas minūtes pašlaik, tāpēc tad vienu pēdējo teikumu ar jūsu atļauju. Es gribēju teikt, ka, kā, kā jau pieminēja to arī Flotras kundze, šis, protams, ir jautājums par reformām, kas izraisa ļoti asas diskusijas. Daudziem ir atšķirīgi viedokļi par šiem jautājumiem, un ir jāsaprot, ka šo procesu nevar pabeigt uh, vienā dienā, jo arī Roma netika uzcelta vienā dienā. Liels paldies! Un uh, jūs noteikti varēsiet sniegt atbildes jautājumiem, kurus jums varās, varētu uzdot kolēģi. Tagad es gribētu dot Prodī kungam un Havita kungam vārdu. Uh, Jūs esat pieteikušies runāt, un vēl trešais kolēģis ļoti īsi izsakieties, jo mums ir jānoklausās vēl divi paziņojumi, un uh, mums ir daudz pieteikušies runāt, tāpēc es uh, ierobežošu jūsu uzstāšanos līdz divām minūtēm. Haita kungs, lūdzu. Reglamenta jautājums. Es atvainojos, es negribēju uzstāties pirms mūsu viesiem. Es domāju, ka mēs vispirms gribētu uzklausīt mūsu viesus. Uh, Priekšsādātāji, jā, es piedāvāju, ka mēs tagad uh, dodam vārdu apakškomitejas deputātiem un tad uh, uzklausām Amnesty International un Eiropas komisijas komentārus. Jā, tādā gadījumā, jā, pretējā gadījumā jums nebūs iespēja uzstāties. Havitkungs, es gribēju tikai pajautāt, vai jūs varētu noteikt, cik minūtes katrs runās. Prodīkungs, eh, jūs un. Uh, Lūdzu, piesakieties. Vispirms, Rodīkungs, divas minūtes. Grācija, prezidente. Avolīju <clears throat> fāri no konsiderācijas. Priekšsēdētājs kundze, es gribēju izteikt tādu vispārēju piezīmi. Manā skatījumā sarunas ar Turciju ir nozīmīgas. Tā ir nozīmīga valsts, kas var dot arī nozīmīgu ieguldījumu mūsu darbībai visā pasaulē, mūsu darbam, mieram pasaulē. Un šo nozīmi es redzu tādēļ, ka, diemžēl, tas um, nepareizi tiek um, apzīmēts kā konflikts starp islamu un rietumiem. Es domāju, ka tā ir ļoti uh, smaga kļūda, jo šeit mēs nerunājam vispār civilizāciju sadursmi, par sadursmi starp islamu un rietumiem, nē. Runa iet par to, ka jāatšķir starp sabiedrisko un reliģisko sfēru. Sarunas ar Turciju ir ārkārtīgi nozīmīgas manā skatījumā, jo, manuprāt, uh, šeit uh, um, var iespēdot kādas valsts likumdošanu tādā virzienā, kuru mēs esam iedomājušies tādu, uh, kas ir virzīts uz laicīgo valsti. Un tas būtu priekšnoteikums, lai bez jau kādiem noteikumiem atzītu cilvēktiesības. Tas ir mūsu pienesums, ko mēs varētu sniegt mieram tādā jomā, kas ir ļoti delikāta un kas tiek pilnīgi nepareiz novērtēts. Paldies! Kiitos herra Prodi ja kiitos myös siitä. Paldies, Prodi kungs. Un tagad vārds uh, uh, Havit kungam. Paldies, priekšsādātāji. Eh, pirmkārt, ir jauka, ka Flotras kundze ir atpakaļ, atpakaļ pie mums uh, apakškomiteja un arī Oman Roitens kundze, kas, man liekas, ir lielisks sadarbības partners, un viņai ir taisnība, mums vajadzētu pievērsties tiešām cilvēktiesību dimensijai šajās debatēs, bet man tiešām prieks, ka abas kolēģis ir šeit. Uh, Un um, es ceru, ka mums vajadzētu, es domāju, mums vajadzētu tiešām pievērsties tikai cilvēktiesībām. Cilvēktiesības uh, Turcijā jau vairāk kārt ir skatīt šajā apakškomitejā, un es ceru, ka mēs to turpināsim. Mums ir svarīgi, protams, paust kritiku, bet tas ir jādara atzīstot uh, panākto progresu. Pretējā gadījumā mēs sūtām nepreizo signālu mūsu turku kolēģiem. Un uh, Es sveicu arī jauno vēstnieku šajā parlamentā. Daži komentāri. Es gribētu saņemt arī atbildes eh, no tiem, kas ir šajā uzklausīšanā. Pirmkārt, arotbiedrību likums ir iestrēdzis, tas tiek kavēts un uh, protams, ka vajadzētu šeit panākt ātrāk progresu, bet cik lielā mērā Eh, cilvēktiesību aizstāvji arotbiedrību tiesības uzskata par cilvēktiesībām un cik lielā mērā šis jautājums tiek skatīts Kopenhāgenes kritērijumu gaismā. Otrakārt, vārda brīvība ir reformas veikta saistībā ar 301. pāntu, bet eh, jautājums, kādas eh, ir šīs te iespējas apmācīt vietējos tiesu iestāžu darbiniekus cik lielā mērā tas kaut ko maina, ka ir šīs apmācības iespējas un ko mēs varētu vairāk darīt. Un visbeidzot, par uh, kurdu iniciatīvu es, protams, uh, pozitīvi vērtēju šos te drosmīgos soļus, kas ir uh, spērti, bet tomēr pastāv vēl problēmas. Daudz cilvēku mums saka, ka uh, prasības ir, uh, tātad, ir jā, jāprasa uh, mainīt kaut ko konstitūcijā. Uh, Kā mēs saprotam, tagad nav vēl vienprātības starp lielākajām politiskajām partijām, uh, ar kuru uh, atbalstu varētu veikt izmaiņas konstitūcijā. Ko varētu darīt attiecībā pret uh, galvenajām partijām Turcijas parlamentā, lai panāktu šādu vienprātību? Kītus, Herra Hauvit. Paldies, Hauvita kungs. Tagad gribētu uh, nosaukt runātāju sarakstu un es ceru, ka jūs sapratīsiet, ka jums ir jāizsakās īsi. Tanaks, Brepols. Meillä on vielä kaksi eh, asiantuntijapuheenvuoroa. Tātad, eh, un pēc tam divi eksperti. Tanaka kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju pieskarties diviem aspektiem. Pirmkārt, iekšējie aspekti Turcijas tiesu sistēmā, jo īpaši reformas šeit gribētu minēt saistībā ar cilvēktiesībām un demokrātiju. Britu presē šonadēļ uh, Tātad pagājušajā nedēļas nogalē bija raksts par uh, atklātu homoseksuālu vīrieti, kurš tika nogalināts, un uh, šķiet, ka viņu, to ir izdarījis viņa paša tēvs, un joprojām tiek izpausts visāds apsūdzības. Un uh, tas, ko vēstnieks teica, ka ir tā, ka šīs te godas lapkavības it kā netiekot pareizi izmeklētas, tās policija neizmeklē. Uh, un uh, cilvēki nesaņem varbūt pienācīgu sodu par šādām slavībām. Tas mums rada bažas, un man personīgi satrauc arī tas, ka ne musulmaņiem, ne musulmaņu kopienām, reliģiskajām kopienām nav pietiekam um, daudz tiesību. Kristiešu kopienas uh, saskars ar diskrimināciju un arī tika slēgts Grieķu pareizticīgo seminārs. Uh, un joprojām nav e, dot atrauja atklāt, e, tad atkal sākt darboties šim semināram. E, tas vēl ir tiešām jāpanāk, un tas būtu tāds vairāk kā simbolisks solis, lai parādītu, ka tiešām tiek piemērot pienācīga attieksme pret citu reliģiju pārstāvjiem Turcijā. Bet gribēju runāt vēl par Turcijas lomu pasaulē. Uh, Eh, saglabājot mūsu kopīgās vērtības un gribētu eh, saistī, eh, runāt arī par Turcijas dalību Islāma valstu organizācijā. Bija nesen tikšanās Stambulā un Ahmadineģats arī bija šajā sanāksmē un eh, viņu nosauc par Turcijas draugu. Gribu atgādināt, eh, ka prezidents Ahmadineģats ir tāds, kas eh, tātad neievēro vairākas ANO rezolūcijas par kodoli izplatīšanos. Viņš vēlas noslaucīt Izraēlu no zemes virsmas, un uh, viņa valstī arī tiek publiski izpildīt nāvis sods homoseksuāļiem. Un, uh, es uh, tiešām brīnos, kā mēs eh, to varam pieņemt, ka Turcija šādus cilvēkus uh, sauc par saviem draugiem, ņemot vērā, kā viņi ignorē mūsu kopīgās Eiropas vērtības. Paldies, Tanaka kungs, man tiešām ir jābūt ļoti striktai, jo mums ir garš runātājs saraksts, uh, viss pieteicās ļoti vēlu uzstāties, bet, uh, ja kāds uh, runās 20 eh, sekundes ilgāk, tad mēs iekavēsim 10 minūtes. Bropels kundze, paldies! Es gribētu uzdot jautājumu vēstniekam saistībā ar demokrātisko atvērtību un eh, kurdu problēmu. Jūs izteicāt eh, veselu rindu tādu konkrētu priekšlikumu, bet vai tas labākajā gadījumā nenovedīs pie tādas vienkārši Turcijas risinājuma puses, jo jūs nerunājat pilnīgi par dialogu, par dialogu ar kurdiem. Nu, citiem vārdiem sakot, kurdi jautājums. Ja to neatzīst kā problēmu, vai varēs atrast tādu ticamu risinājumu, ja mēs redzam, ka kurdu valodas izmantošana politikā aizvien ir aizliegta? Un uh, antiterora likuma uh, uh, interpretācija ir ļoti plaša, tad tas noved pie neakceptējams uh, situācijas, kur uh, kurdu politiķi tiek apsēdzēti, viņiem tiek piespriest uh, cilvēku uh, cietumsodi. Piemēram, gadījums uh, Lasana tika pieminēts, bet brīvas komunikācijas, brīvas. Uh, Uh, viedokļu uh, paušanas iespējas par kurdu iniciatīvām ir ļoti nozīmīgs, jo par to jārunā arī uh, tieslietu uh, kontekstā. Žurnālists tikko runāja par daudziem uh, gadījumiem, un kā jūs vēlties, uh, kā jūs varētu atrast tādu ticamu risinājumu. Būtu patiesi labi, ja, ja mēs dzirdētu arī komisijas viedokli par to. Paldies! Paldies, Brepels kundze! Un uh, Man šķiet, ka man būs eh, jāievērobežo uzstāšanās laiks uz vienu minūti. Εδώ θα βάλω μια επικεφαλίδα επειδή προέρχομαι από την Κύπρο εύκολα οι παριστάμενοι και ίσως και οι φίλοι. Tā, paldies. Varbūt eh, kā Turcijas eh, kolēģi domā, ka es vēlos viņiem kā uzbrukt, bet es vēlos jau pašā sākumā teikt, ka esmu ļoti objektīvs. Es strādāju Turcijas Eiropas Savienības uh, komitejā un nesen smirdi, smirnī pilsētā piedalījos kādā jautājuma skatījumā, jautājuma skatīšanā 31 arotbiedrības aktīvists tika apsūdzēts aktīvā darbībā. Mēs redzam, ka ir tiesības apvienoties uh, arotbiedrībā, bet nav tiesību streikot un nav tiesību um, runāt par kolektīviem līgumiem. Un tiesas process tajā runāja par teroristisku organizāciju, un vienīgais pierādījums, kāds bija, bija lidmašīnu biļets, kurš šiem cilvēkiem bija, un uh, viņi bija ceļojuši uz Diabakiru pilsētu. Nu, katrā gadījumā, protams, ka viņu ēpasti tika. Uh, izskatīt arī telefonu sarunas, un mēs to vērtējam kā cilvēktiesību pārkāpumu. Tagad vēl viens punkts. Mm, šis 301. pāns nav pietiekami teikt tikai to, ka Turcija to savādāk šodien mēr, vērtē, bet situācija ir tāda, ka tam ir jātiek svītrotam no valsts konstitūcijas un noslēgumā jautājums. Uh, bija tiesvedība pret valdošo partiju. Nezinu, kā tā ir turpinājusies, kāda ir situācija, un manuprāt, ka tā vēl tiek turpināta. Bija piespriedz naudas sots, un tad tomēr tika arī vēl uh, prokuratūras ierosināta lieta pret šo vadotā uh, partiju. Paldies! Nākošais runātājs Gorens kungs. Jā, paldies priekšstāties, kundze, es gribētu uzdot jautājumu pastāvīgiem Turcijas pārstāvjiem Eiropas Savienībā. Es domāju, ka nav uh, noliedzams, ka ir panākts uh, process cilvēktiesību uh, jautājumos. Un tas ir pietiekami jauns, raugoties uz visu procesu un progresu, kāds ir izdarīts, bet. Uh, šīs normas un standarti kuro, un punkti, kuros Turcija virzās. Man liekas, ka šis pātrinātājs ir praktiski vēlme Turcijai iestāties Eiropas Savienībā. Un tas ir jautājums, kuras vēlos jums uzdot. Jūs, kas vērtējat šo politisko un noskaņas situāciju jūsu valstī, vai viss novad nu, pie tā, ka nevarētu apšaubīt šo. Uh, tendenci, kāda ir cilvēktiesību eh, ievērošanā jūsu valstī? Kiitos, herra Görens. Sitten herra Deva, olkaa hyvä. Nākošais runātais Devs kungs. I'm a long-standing friend of Turkey's. I'm... Es esmu sens Turcijas draugs. Un uh, ir uh, ļoti uh, Interesanti, ka Eiropas uh, Savienība visu laiku runā par Turciju. Mums ir ļoti svarīgi, lai uh, Turcija uh, būtu laicīga valsts pie Eiropas Savienības robežām. Ja tas tā nebūs, tad Turcijas otra iespēja būtu tāda, kā, kāda tā bija pirms um, Kemala Ataturka laikiem, kad viņš uh, modernizēt Turciju, mēs a, turpinām aizmirst, ka Ataturks a, izdarīja ļoti, nepare, ļoti neparastas lietas. Viņš a, modernizēja turku valodu, mainīja alfabētu. Un daudz, da, savādu iemeslu dēļ turki ļoti reti runā par to, ko Ataturks runā. Liels paldies, Cemkes kundze. Cemkes kungs, lūdzu. So who? Janaku. Oh. Sitten rouva Janaku, olkaa hyvä. Te en näe teitä ollenkaan, mutta puhukaa. Es nevarēju jūs redzēt. Priekšstādātājs kundze, es vēlos uzdot jautājumu žurnālistam. Tātad, attiecībā uz attiecīgajām brīvībām liekas, ka a, ir a, sarežģīti zinām, sarežģīti aspekti, lai arī par presas brīvību runājot ir sasniegts zināms process. Un par īpašumu tiesībām un par īpašumu atgriešanu mazākumtautībām. Vai jūs domājat, ka būtu iespējams, ka tādi galēji pasākumi vēl tiktu veikti attiecībā uz privātu īpašumu un laicīgā valsts? cik tālu tā patiesi var funkcionēt, eh, pat nu Turcijas tālākajos reģionos. Vienmēr tiek eh, runāts par to, ka ir šī laicīgā valsts, bet nu situācija ir tāda, ka um, ir dažādi pārkāpumi pret brīvību un arī um, tādi goda noziegumi tiek veikti un dažādi citi. Uh, Tātad tas, kas pat laban patiesi ir ar likuma spēku noteikts, cik tālu tas tiek īstenots praksē. Paldies! Kiitos, rouva Janakū. Nyt ajattelin... Paldies. Tagad uzklausīsim Andrew Gārtneru. Došu viņam vārdu. Varbūt trīs minūtes, man tiešām ļoti žēl, bet es eh, ceru, ka jūs varat, eh, varēsiet eh, īsti pateikt to, kas jums sakāms. Lūdzu. Paldies par šo te iespēju uzstāties. Manuprāt, tas ir ļoti laikā runāt par cilvēktiesībām Turcijā vienošanās kontekstā, kas ir parakstīts starp Turciju un Armēniju, un arī tā demokrātisko atvēršanos, kas tika minēta jau iepriekš. Uh, Kad mēs domājam par šīm divām lietām, tad eh, vēsturiski un eh, šobrīd ir bijuši tabū jautājumi Turcijā, joprojām tā ir, un varbūt, ka šī iespēja ir laba, lai uh, panāktu vārda brīvības ieviešanu par šiem jautājumiem, jo par kurdu jautājumu un par Armēnijas jautājumu tie ir tie divi jautājumi, uh, kur eh, Turcijā tiešām eh, tiek cilvēki sodīti par to, ka viņi runā par šīm lietām. Un vēl viena lieta ir eh, valsts institūcija kritika, kritizēšana, jo īpaši armijas kritizēšana, kas bez šī te kurdu un armēņu jautājumu ir arī tāds jautājums, par kuru uh, bieži vien cilvēki tiek krimināli tiesiski sodīti. Uh, Kad mēs runājam par vārdu brīvību Turcijā, ir svarīgi uh, saprast, kuras ir tās cilvēku grupas, pret kurām tieši vēršas uh, krimināla tiesiskā sodīšanas sistēma. Tātad tie ir rakstnieki, žurnālisti, publicisti, cilvēktiesību aizstāvi, cilvēktiesību juristi un arī uh, tie cilvēki, kas aizstāv kurdus atbalstošās partijas. Un šīs cilvēku grupas tiešām ir mērķi grupas uh, krimināla vajāšanai un sodīšanai. Bet šie te jautājumi, kas ir uh, diezgan specifiski, par kuriem runājot cilvēki tiek sodīti, un šis te grupas ir svarīgi uh, skatīties uz dažādām tendencēm, runājot par to, kāda veida uh, vārda paušana, brīvi, viedokļu paušana tiek uh, sodīta. Pastāv tāds viedoklis, ka ir. Uh, tikai neliels skaits pāntu, jo īpaši 301. Eh, krimināla likuma pāns ir tie, kas eh, ierobežo vārda brīvību, un eh, citu pānti varbūt nav tik viegli ieviešani, ieviešami. Un pie tā atgriezīšos. Bet ir vairākas būtiskas problēmas, kas veicina to, ka tik daudzi cilvēki tiek sodīti par uh, Uh, it kā vārdu brīvības pārkāpšanu. Uh, viena problēma ir tā, ka daudzi krimināla likuma panti tieši aizliedz un ierobežo vārdu brīvību, kas nav saskaņā ar uh, um, starptautisko likumdošanu 301. 318. pāns, kas neļauj kritizēt uh, cilvēkus, kas ir militārajā dienestā. Tātad tie ir divi piemēri, uh, divi panti, kas eh, ļoti tieši ierobežo vārda brīvību, un tie nevar būt likumīgi un pamatot. Bet plašākā izpratnē ir problēma ar eh, likumā noteiktiem vārda brīvības ierobežojumiem, kas eh, pastāv uh, starptautiskā likumdošanā, piemēram, uh, sabiedriskā kārtība, ja tiek traucēta, un drošība, bet šie formulējumi ir tādi uh, aptuveni, un tas rada juridisko hausu. Uh, Un tāpēc arī tik daudz cilvēkus var sodīt. Ja, ja man jābeidz, tad es varu ar to arī noslēgt. Jā, jūs redzat, ka mēs neesam strikti tikai pret jums, bet arī pret Amnesty International. Vēstnieku kungs, bija daudz jautājumu, kas jums tika uzdot, vai jūs varētu ļoti īsi atbildēt? Pavisam īsi. Bet uh, es redzu, ka man jums jādod precīzi laiks, tāpēc es teikšu divas minūtes. Priekšsādātājs kundze, es gribētu pateikties visiem, kas eh, deputātiem, kas bija klāt, bet mikrofons nav ieslēgts. Vai man jāatkārto? Ļoti īsi es vēlētos pateikties visiem, kas uzdeva jautājumus, un es vēlētos arī viņus uh, satikt. Uh, tika uzdot pāris specifiski jautājumi, tā ir taisnība, un um, es mēģināšu atbildēs uh, uz, uz tiem, kurus es pagūlu pierakstīt. Jautājums uh, par jauno kriminālu kodeksu. Jā, tiesnešiem ir nepieciešams laiks, lai pielāgotos jaunajai likumdošanai, un um, policijas uh, iestādes uh, soda pīpu uh, cilvēkus. Protams, ka apmācība šeit ir ļoti nepieciešama, un uh, šeit arī daudz kas tiek darīts. Es ceru, ka tas tāds jautājums, kas ar laiku atrisināsies, kas attiecās uz minoritātēm. Uh, dialogs ar viņiem ir ļoti uzlabojies, pateicoties jaunajam likumam, kas skar arī īpašumu jautājumus skola Hebilāda, Hebiladā. Protams, ka Turcija ir eh, laicīga valsts un šeit uh, valdība nefinansē tādas uh, skolas. Valdība pie tā strādā. Demokrātiska mm, at atklāšana, jā, mums uh, šobrīd nav vienprātības par uh, grozījumiem konstitūcijā, valdība strādā un mēģina nodibināt dialogu ar visiem politiskajiem spēkiem valstī. Uh, tomēr pašlaik tā veids reformas, kas neprasa grozījumus konstitūcijā, ieskaitot apmācību un uh, tādas lietas. Mans laiks beidzies. Uh, varbūt jūs varat atbildēt uz Hacī kunga jautājumu, jo man liekas, ka viņš uzdeva ļoti konkrētu jautājumu. Jautājums par Kipru. The question Η ερώτηση ήταν, κύριε Πρέσβη, για το 301. Uh, jautājums bija tāds, 301. pāns, vai jūs esat uh, piekrītat, ka šim pantam jātiek svītrotam, un tāda arī process pret valdošo partiju, cik ilgi tas paš, eh, cik tālu tas pašlaik ir aizgājis. Es saprotu, ka process vēl nav beidzies, ir uzlikts naudas sods, bet es domāju, ka uh, process joprojām tik turpināts, tāpēc es gribētu zināt, kāda ir situācija šobrīd. Vēstnieka kungs. Um, on, on, on 301, uh, madam... Par 301. pantu daudzās valstīs ir līdzīga likumdošana, un mēs esam sakojuši uh, citu valstu modeļiem. Un es nedomāju, ka 301. panta pilnīga svītrošana ir nepieciešama kas attiecās par uh, lietu, kas ierosināt pret valdošo partiju, tā ir pabeigta izskatīšana, izskatīšana pabeigta kons konstitucionālajā tiesā. Jā, es tikai gribu uh, pieminēt, ka, protams, citās valstīs ir uh, līdzīgi panti viņu krimināla kodeksos, tomēr šajā apakškomitejā ir pilnīgi principiāli iebildumi pret tiem, vai tas notiek uh, Ķīnā, Krievijā vai citur. Un tagad. Uh, Tā, Flotres kundze saka Francija. Fiorī kungs komisijas vārdā, varbūt jūs varat uh, sniegt nelielu pārskatu par to, kā komisija rādz cilvēktiesību Turcijām. Filorī kungs, lūdzu. Paldies, Paldies priekšsēdētājs kundze. Nu, pavisam īsi. Arī es gribētu konstatēt, uh, ka daudz no tiem, kas uzstājās, atsaucās uz uh, komisijas uh, ziņojumu. Un uh, tas ir tāds man kolēģi darba novērtējums. Uh, vēlos jums pateikties par uh, um, atzinīgiem vārtiem. Neatkārtošu to, kas tika jau teikts. Um, 14. oktobrī šis ziņojums ir publicēts. Uh, Nu, es vienkārši aicināšu jūs, to, jūs visus tos, kas piedalās šajā sēdē, paraudzīties, eh, no kurienes ir šīs attīstības eh, tendences Turcijā. Daudz gadi ir pagājuši, attīstība dažās jomās ir interesanta, un tā neatbild tikai tiem, um, tām prasībām, kuras uh, Eiropas Savienība bija formulējusi iestājas noteikumiem, bet arī dažas jomas uh, ir, nu, burtiski tāds pārāvums pagātnes attīstībai un gribētu šeit eh, uzsvert kultūras tiesības un arī eh, citu valodu izmantošanu Turcijā, mm, ne tikai turku valodas izmantošanu. Mēs eh, zinām, ka 24 stundas um, raida kurdu valodā, um, raida stacija un televīzija un arī m, mm, bija arī. M, mm, papildinājums audiovizuālo apraides līdzekļu likumā, kas atceļ visus ierobežojumus, respektīvi no privātie un arī publiskie raidītāji var raidīt brīvi, jau kurā valodā vairs nav prasības subtitrēt vai tulkot raidījumus un um, tas ir attiecams uz visām mm, programmām. Un uh, teikšu, ka sekojot, teiksim, uh, attīstību Turcijā, tas patiesi ir um, izmaiņu pierādījums. Izmaiņas ir revolucionārs. Nu, tas ir tas, ko es gribēju teikt par šo jautājumu. Citi runāja par problēmām. Uh, protams, ka uh, komisija tam piekrīt. Mēs uh, Daudz runājam par to mūsu ziņojumā, un mēs turcinā, turpināsim mūsu dialogu ar Turcijas uh, institūcijām, lai uh, panāktu būtisku uzlabojumu vēl šī gada laikā, un nā, lai nākošais, nākošā gada ziņojums būtu vēl pozitīvāks nekā šī gada. Paldies! Liels paldies! Es esmu pārliecināta, ka Turcijas stāsts un Turcijas ceļš uz Eiropas Savienību nekļūs eh, par vēsturi. Mēs regulāri ielūksim šeit Flotras kundzi un eh, vēstnieku, lai viņi pastāstītu mums eh, par savu pieredzi un mēs varētu diskutēt. Bet tagad mēs turpināsim sēdi aiz slēgtām durvīm. Mums būs konfidenciāls brīfings par trīs cilvēktiesību dialogiem. Uh, ko risina Zviedrijas prezidentūra un komisija, un tāpēc es gribētu lūgt atstāt uh, zāli visus, izņemot deputātus un um, personālu.